Liebe Kolleginnen und Kollegen. Darbie kolēģi, laikam mums būtu jāsāk. Rindas vēl tikai sāk pildīties, bet nu gan jau, ka priekšpusdienas gaitā vēl piepildīsies. Sirsnīgi sveicu jūs visus mūsu šīs dienas sanāksmēs. Ļoti priecājos, ka varam mūsu starpparlamentu komitejas sanāksmē šodien Eh, sveikt par tēmu Eiropas kultūras mantojums. Vakardien dzirdu, ka mums bija trīs darba paneļi, kas eh, ļoti rezultatīvi strādāja, kā es dzirdu, un mēs eh, ne tikai tematiski pieskarsimies vakardienas paneļu darbam, bet arī vakardienas paneļu vadītāji, mani kolēģi Silvija Kosta, Mircija Diakonu un Sabīne Ferhajena. Uh, sniegs īsu pārskatu par savu darbu grupu attiecīgi darbu, lai mēs visi gūtu ieskatu par to, um, kas uh, tur ir noticis. Bet es esmu ļoti priecīga par to, ka šodien, atšķirībā no vakardienas, kur diemžēl tikai vienā panelī bija tulkojums, mums ir šajā sēdē tulkojums nodrošināts visās oficiālajās ES valodās. Es arī priecājos, ka šodienas pasākums notiek Eiropas parlamenta prezidenta Antonijā Tajānī aizgādībā, kas um, parāda lielo nozīmi, kuru Eiropas parlaments piešķīra Eiropas kultūras mantojuma gadam 2018. gadam un arī viedokļu apmaiņā nacionālajiem parlamentiem, ja arī prezidentam Tajānī diemžēl bija īslaicīgi jāatsaka savu dalību mūsu sanāksmē, tāpēc, ka viņam citi pienākumi viņš lūdz atvainot. Uh, Ir pagājuši simts gadi kopš Pirmā pasaules kara beigām, un tas mums liek atminēties, ka Eiropas kultūras mantojums ir ļoti daudzveidīgs, bet arī pretrunīgs, un eh, sevī arī ietver izaicinājumus. Uh, un tādēļ es arī vēlos eh, sacīt dažus vārdus eh, par mūsu šīs dienas sanāksmes tēmu. Godājumās dāmas cienītie kungi, dārgie viesi Eiropa saskars ar lieliem izaicinājumiem, varbūt no liel, ar lielākiem, kādus mūsu kontinents pēdējo desmitgažu gaitā ir piedzīvojis. Ir ekonomiskā nedrošība, īpaši ņemot vērā starptautisko tirdzniecības attiecību izmaiņas, konfliktiem, uh, Eh, globālās eh, varas līdzsvaru pārbīdei, eh, turpinošos migrācijas kustību, integrācijas pūliņš šajā sakarā un visbeidzot arī intensīvus strīdus par Eiropas projektu šodien un īpaši arī nākotni. Tādi ir mūsdienas strīdīgie jautājumi, e, kas virmo ap Eiropu un tās realitāti. Ņemot vērā šos izaicinājumus, varbūt neviens viens liecas kultūru neuzskatīt par politikas prioritāti, e, kur nu vēl par centrālu elementu šo izaicinājumu risinājumā, bet es tieši to uzdrošinos sacīt. Kultūra ir vismērķiecīgais un tajā pat laikā tāds līdzeklis, kas spēj uzrunāt visvairāk cilvēku, lai e, uz kā mēs varam celt Eiropas nākotni un risināt e, mūsdienas izaicinājums, e, mūsdienu krīzes apstākļos, kas šķiet galvenokārt dziļa identitātes krīze. Man nāk prātā trīs jautājumi, kas mēs esam, no kurienes nākam, kurp dodamies. Šie fundamentālie jautājumi bija arī stimuli Eiropas 2018. Eh, gadam, Eiropas kultūras mantojuma gadam, kas pēc eh, tādām eh, gausa sākuma, pēc tam, ka Eiropas parlaments dalība valstis un Eiropas komisija pielika liels pūliņus un viņi arī guva daudz pilsoniskās sabiedrības organizācijas atbalstu un tagad tas ir iekustējies ļoti veiksmīgi. Uh, Eiropas kultūras mantojuma gads ir ne tikai vārda pēc eiropeisks, e, tam ir arī taisni šādas e, proti eiropeiskas ambīcijas. Gads pamazām jau e, tuvojas nobeigumam. Uh, pāri valstu nacionālām robežām. Mēs eh, vēlamies parādīt kultūru, kā eiropeiskās civilizācijas vienojušo saiti un kultūras mantojums arī va, spēj veicināt kopības sajūtu. E, un to var sacīt ne tikai par laika perspektīvu, un tā šī gada moto ir ļoti trāpīgi izra, izraudzīts mūsu mantojums, kur pagātne saskaras ar nākotni. Uh, Šis moto liek mums arī ieskatīties vēlreiz kopā kā politiķiem un pilsoņiem um, tādos jautājumos, kā uh, ko kultūras mantojums mums nozīmē šodien un arī nākotnē, jo arī pēc 2018. gada mēs vēlamies, lai kultūras mantojumi būtu centrāla nozīme Eiropas politikā ir globālā līmenī parādies kā iluzori. Tas, ka Eiropas projekts, kas ir balstīts tikai uz ekonomiku, spētu pietiekoši spēcīgi uh, eh, identifikāciju, ilgtermiņu pilsoņu identifikāciju ar Eiropu un Eiropeisko ideju nodrošināt. Kā jau arī senāk ir izskanējis Eiropas kultūras mantojuma gada atklāšana pagājušā gada decembrī Milānā vai arī šeit Eiropas parlamentā, uh, augst līmeņa eh, konferencē Eiropas kultūras mantojums, kurā piedalījās šī gada jūnijā prezidents Tajāni un prezidents Junkers. Tā arī šodien es nevēlos eh, šodien eh, naivam kultūras optimismam kaut kādā veidā sniegt atbalstu. Kultūra nav panacēja visām Eiropas vai pat pasaules problēmām nebūt. Kā visam cilvēcīgam, tā arī kultūrai piemīt uh, Uh, divējādas, uh, divējāds potenciāls. Tā spēja pozitīvi vai arī negatīvi enerģiju uh, mūsos raisīt, robežas vai nu nojaukt vai uzcelt. Un tas var notikt īpaši tad, ja kultūra ir šovenisma, um, izslēgšanas, nonievāšanas mēdīs, kā tāda kalpo. Kultūra, nu dien, atšķir mūs, bet nevis uh, Eh, nošķir, bet tā padara mūs atšķirīgus, bet nevis nošķir mūs, bet saista mūs viena ar otru no vecas uz jaunu dalību valsti, no vecā uz jauno, no pagātnes uz nākotni. Tā ceļ tiltus. Tādēļ cīņa par kultūru pozitīvā jēnā un pret uh, pašam savu uh, Eh, nekulturālismu, kā jau eh, arī austriešu eh, autors Karls Krausi jau pirms simts gadiem sacīs, mūsu aicinājums arī šodien kultūrai prasa možu gāru, un mums ir jāapzinās šī mantojuma vērtība, tas, tā jā, tas jāglabā, īpaši arī attiecībā uz nākotni, atbilstoši arī ģētas Fausta moto, ko tu esi mantojis no saviem tēviem, to apgūsti, lai tas tev piederētu brīvā tulkojumā. Tātad, e, dāmas un kungi, e, es ceru, ka mūsu debates arī raksturos brīvais gars un šī e, cenšanās būt mūsu kultūras mantojuma cienīgiem, un paldies tagad par jūsu uzmanību. Tagad atklāsim diskusiju paneļus vai nākamās runas, tā kā mums ir liels skaits runātāju paredzēti šodien šajā pasākumā, un mēs vēlamies mācīties no dalību valstu pieredzes veikt eh, veiksmīgu pieredzes apmaiņu, tādēļ es savu runu šeit eh, beigšu un pirms došu vārdu nākamajiem runātājiem gribu pieminēt arī mūsu laika grafiku, tam ir liela nozīme šodien. Lūdzu, viss runātājs ievērot atvēlēto runāšanas laiku. Mani kolēģi no kultūras komitejas zina, ka es spēju būt ļoti stingri šajā ziņā. Tā kā, ja jūsu runāšanas laiks tuvosies beigām, tad es izmantošu šo mazo āmurīti, jo tas ir tomēr arī godīguma jautājums visiem pāriem runātājiem, iepretīm viņiem, jo Citādāk eh, mēs te varētu sēdēt bezgalīgi, un pusvienos ir eh, tomēr arī mūsu sēde jābeidz, jo arī mūsu tulki būs nopelnījuši savu atpūtu tādēļ runāšanas laiku. Es atkarībā no runātāju skaita pie katra darbkārtības punkta sadalīšu, un tā būs neilgāka par divām minūtēm, ar to varat rēķināties. Nacionālo parlamentu deputāti, kas uzstāsies ar runām, es aicinu jūs aizpildīt uh, rakstveida veidlapiņu, kas ir pie, uh, uz jūsu galdiem, es ceru, un tajā jūs varat norādīt, kurā paneļa diskusijā jūs vēlaties uzstāties. Katra paneļa beigās. Un arī tad, kad būs kopsavilkums par trim tematiskiem paneļiem, eh, tad būs eh, jautājuma atbilžu laiks, debatšu laiks, un tad es arī tātad sadalīšu runāšanas laiku atkarībā no tā, cik ir pieteikušies debatēs. Un tagad es priecājos sveikt Austrijas padomas prezidentūru, kuru pārstāv eh, vēstniece Elizabete Kornfainda, un pēc tam Eiropas komisiju, kuru pārstāvēs atbildīgā ģenerāla direktore Timisa Kristofidū kundze, un tagad došu vārdu Kornfaindas kundzei sirsnīgi sveicam jūs Eiropas parlamentā. Paldies, eh, godājumie deputāti, Eiropas parlamenta, Nacionālo parlamentu. Sirsnīgs paldies par iespēju norādīt uz Austrijas prezidentūras Eh, prioritātēm Eiropas kultūras mantojuma gada ietveros. Eiropas kultūras mantojuma gads, 2018. gads, ir viens no Austrijas prezidentūras prioritātēm. Mēs apzināmies Eiropas parlamentu lielos nopelnus, gatavojoties šim darbam, bet arī īstenojot svarīgas kultūras mantojuma gada iniciatīvas. Padome ļoti augstu vērtē šo parlamenta veikumu. Eiropas kultūras mantojums nav viens atrauc no visa cita, bet tas ir svarīgs ekonomisks sociāls resurss, kas tagad ir mūsu uzmanības centrā. Un tas spēja arī mūsu nākotnei, nākotnes veidošanai būt labs pamats, tas uh, stiprina sociālo uh, uh, viengabalainību un kopības sajūtu, eh, un eh, tas mums ir jāapzinas arī eh, domājot par Eiropas pagātni un nākotni. Mēs vēlamies arī, lai bez tradicionālā vēstures šīs apziņas par kultūras mantojumu mēs raudzītos arī nākotnē un uzdot jautājumu, ko mums kultūras mantojums dos kad. E, mēs vēlamies jauniešus rosināt, domāt par kultūras mantojumu un aktīvi iesaistīties šajos procesos. Austrijā <clears throat> atsevišķi portāls e, pastāvīgi informē par jaunumiem un sniedz pārskatu par īstenotām un plānotām aktivitātēm, kā arī piedāvā projektu platformu. E, projekti, kas tiek īstenoti, bet arī iniciatīvas Eh, pat laban eh, ir apmēram 186 projekti, par kuriem var iegūt informāciju šajā portālā, bet notiek arī eh, darbnīcas, semināri, piemērs Eiropas arhitektūras politikas konference, baukultūra kas notika no 13. līdz 15. septembrim. Šajā konferencē tika uzdots jautājums, kā augstas kvalitātes um, apbūves kultūra uh, var dot labumu visiem cilvēkiem un kā Eiropas līmenī var uh, noteikt uh, vadlīnijas, lai šāda politika kļūtu Eiropai raksturīga. Vēlos arī norādīt uz to, ka Eiropas kultūras mantojuma gadam būs eh, nobeiguma konference 6. un 7. decembrī Vīnē. Eh, konference būs dalīta divos blokos gaidāms. 6. decembrī būs atvērta darba konference, kurā uh, tiks izgaismoti Eiropas projekti, kas notiks Vīnes centrā, eh, atklātā vietā. Eh, mēs gatavojamies ar mēs gaidām 500-600 eh, personu dalību. Otrajā dienā būs um, debatas, uzrunas uh, un arī e-twinning balva uh, tiks pasniegta par kultūras mantojumiem nacionālos skolu projektos. Mēs ļoti priecājamies priekšsēdus kundze, ka jūs atklāsiet šo pasākumu arī kopā ar mūsu federālo ministru Blūmelu un komisāru Navračiču. Mēs gaidām, ka komisārs Navračičs eh, šajā eh, pasākumā arī eh, prezentēs Eiropas kultūras mantojuma gada ilgspējas plānu, kurā mēs gribam uzdot jautājumu, kas paliks pēc. Uh, kultūras mantojuma gada, kā e, uzsāktie darbi tiks turpināti. Mēs gribam īpašu uzmanību pievērst labas prakses projektiem un jauniešu iesaistē dažāda veida aktivitātēs. Mums šeit svarīgi, ka kultūras mantojuma gads, e, gada mērķi e, kļu, palikt, saglabāt savu aktualitāti arī pēc šī gada. Tieši tādēļ mēs vēlējāmies nodrošināt arī turpinājumu Eiropas kultūras mantojuma gada uh, Um, pasākumiem, tātad šī gada pasākumiem un vienoties par pēc iespējas lielāku skaitu konkrētu e, soļu. Šajā sakarā tā ir viena no piecām prioritātēm kultūrā ir uh, e, laikā no 2019. līdz 2022. gadam, un mums uh, šķiet tas ir arī izdevies šajā rīcības plānā šādas prioritātes ir ietverts. E, Austrijas prezidentūras laikā Mūsu uzdevums bija vest sārunas par ietvaru Eiropas kultūras politikai, e, politikas turpinātībai. E, kopš septembra par to notika intensīvas sarūts un 27. novembrī e, ministra konference grasmies apstiprināt šo dokumentu. Kas man šķiet svarīgi? Fokus uz iz, iz, noteiktām prioritātēm, e, progresa uzraudzība, e, elastība, lai varētu reaģēt, lai spētu reaģēt uz izmainītām e, apstākļiem un Eiropas komisijas kultūras mantojuma plāns arī paredz apmaiņu starp ES dalību valstīm stratēģisku pieeju veicināšanu, tajā skaitā uh, es ekspertu un ekspertu grupu eh, baukultūra, eh, tātad eh, abūs kultūras jautājumā darbnīcu par klimatu izmaiņu jautājumu, arī vēsturisko ēku atjaunošanas darbnīca un kultūras mantojuma pārvaldīšanas jautājumiem veltīt konferences, fāro Eh, konvencijas gaismā. <clears throat> Svarīgs eh, aspekts ir arī komisijas priešliekums Radošā Eiropa, kas 30. maijā šī, šajā gadā tika prezentēts un kopš jūlija par to notiek debats kultūras komitejā. Eh, Tā tad te ir jauns atbalsta programmas ietvers kultūras un radošai jomai. Uh, Mēs vēlamies eh, pēc iespējas eh, lielāku progresu panākt, un padomē arī attiecīgi prezentēsim ziņojumu. Mēs arī zinām, ka šis dosie eh, tiek apspriests Eiropas parlamentā. Liels paldies Eiropas parlamenta deputātei Silvijai Kostai par viņas neatlaidīgo darbu šajā sakarā, un ļoti sirsnīgi sveicam viņu arī par viņas ziņojumu veiksmīgo prezentāciju oktobra beigās. Kultūras mantojuma veicināšana ir un paliek ES atbalsta programma centrāls nozīmes mērķis. Tādēļ mēs vēlamies daudz uh, pārobežu uh, kultūras mantojuma projekts ar ES uh, līdzekļiem finansēt. 2018. gadā tas tā bija, un pat labam mēs vēlamies it īpaši stiprināt apziņu par kopīgo Eiropas vēsturi un vērtībām. Līdz decembrim var pieteikt, eh, var iesniegt projektu pieteikumu šajā sakarā. Kultūras mantojums tomēr nenozīmē eh, eh, pretoties inovācijām un jaunam tehnoloģijām. Taisn pretējā 8. oktobrī Vīnē notika ekspertu konference ekonomika, digitālajā ekonomika, par digitālo ekonomiku un kultūras mantojumu ap 300 ekspertu šo eh, divu dienu konferenci apmeklēja. Mm, tajā notika debatas par mēdīju jomu un tās izaicinājumu uh, digitālajā laikmetā. Eh, tik uzdots jautājums, kā pašmāju un Eiropas satura ražotāji, īpaši filmu uh, apraides, e, drukātās preses un digitaliz var gūt iespējami lielāku labumu no digitalizācijas, saglabājot konkurētspēju. Digitālā ekonomika, kā zināms, ar saviem datiem un pakalpojumiem sniedz jaunas iespējas satura izplatīšanai. Tomēr svarīgi šo lielo ekonomisko un kultūras potenciālu efektīvi izmantot pastāv nepieciešamība vēst diskusijas arī par caurspīdīgumu, dezinformāciju, mediju daudzveidību un kultūras daudzveidību, kā arī godīgu aplikšana ar nodokļiem un kultūras darbinieku un mediju darbinieku darba pienācīgā atalgojuma konference apliecināja, ka ņemot vērā dramatiskas izmaiņas informācijas un mediju vidē, jaunai sadarbībai e, piemīt ar vien lielāka nozīme. Tika diskusēts par jaunām konkurences stratēģijām, bet arī esošiem šķēršļiem. Ir daudzsološa eh, sadarbība starp ES eh, publiskajām apraides iestādēm, medijiem, kopīgiem mārketinga un satura platformas diskusijas arī apliecināja, ka pastāv pieaugošs konsens par to, ka ir jābūt vienlīdzīgiem konkurences noteikumiem visiem spēlētājiem. Acīm redzams, ka ārpus Eiropas eh, tiešais platformas, Eiropas likumus, uh, Eh, arī viņiem ir Eiropas likumi jāievēro, tas ir eh, tiesību valsts principa, eh, nu, izriediet jau no tiesību valsts principa un tikai tādēļ, ka tas notiek tieši saitē, no šī pienākuma neatbrīvo. Kas būtu, vēl beigās var uzdot jautājumu, Eiropas kultūras mantojums Austrijas prezidentūras vadībā ja mums netikt arī Briselē sniegti iespēja e, pieredzēt šo Eiropas kultūru e, ar acīm, ausīm un visādi citādi. E, tādēļ Briselē notiks pasākums, kurā Austrija kā moderna kultūras valsts sevi prezentēs. Mēs visi jūs aicinām tajā piedalīties, to baudīt un piedzīvot kā tradīciju un modernu domāšanu, nākotnes perspektīvu, e, cits citu papildina harmoniski un paplašina mūsu redzesloku. Īpaši ar Bozāru centru mēs esam raduši šeit tradicionāli ļoti nozīmīgu partneri. Es ceru, ka e, tādējādi esmu jums sniegusi diezgan labu ieskatu Austrijas prezidentūras e, aktivitātēs Eiropas kultūras mantojuma gadā. Paldies par uzmanību! Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Botschafter. Liels paldies, vēstniec skundze. Tātad mēs varam pāriet pie Eiropas komisijas pārstāvis Tēmis Kristofidū kundz. Lūdzu, jums arī maksimāli desmit minūšu runāšanas laiks. Priecājos, ka esat ieradusies. Thank you, Chad. Yeah. Paldies, prieksēdētājs kundze. Uh, godātie parlamenta deputāti, godātie dalību valstu deputāti, kolēģi. Man eh, ir liels gods šodien uzstāties šajā plenārsēdē. Es zinu, ka daudz no jums ir braukuši garu ceļu jau, lai šodien piedalītos šajā plenārsēdē. Šodienas debatēs mums būs iespēja runāt par ļoti svarīgiem tematiem, trījiem tematiem, kas ciešā mērā sasauc ar Eiropas kultūrālā mantojuma gadu. Mēs runāsim par kultūras mantojumu saglabāšanu, restaurāciju, un trešais temats ir kultūrāla izglītība. Es vēlētos pieskarties visiem šiem trim tematiem un nedaudz pieminēt to, ko Eiropas mantojuma gadā mēs visi esam panākuši. Varam būt lepni, visi kopā varam būt lepni. Esam organizējuši 18. gadā jau pāri par 11 tūkstošiem dažādu pasākumu, kuros piedalījās kopumā pāri par 6 miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Un bez Eiropas parlamenta cieši atbalsta šis gads nebūtu izdevies tāds, kāds tas mums šobrīd ir piedzīvots. Vēlētos pateikties arī dalību valstīm par to, ka tās eh, ciešā veida, tiešā veidā strādāja ar eiropiešiem un runāja par to, kas tad ir Eiropas kultūras mantojums. Un um, eh, Navračič kungs, kas ir Eiropas kultūras komisārs, eh, šodien pēcpusdienā runās par to, ko Eiropas iedzīvotājiem ir devis Eiropas kultūras mantojuma gads kultūras mantojuma gadā muzeji, skolas, izstāžu zāles, visi aktīvi piedalījās šā gada veidošanā. Paldies visiem! Gada laikā aktivitātes pārsvarā noritēja decentralizētā veidā. Sadarbībā ar dalību valstīm mēs esam īstenojuši veselu virkni pasākumu, un galvenie mūsu sadarbības partneri bija dažādas kultūras iestādes. Vēlētos pateikties pilnīgi visu nozaru pārstāvjiem, kuri dalību valstīs strādāja, lai veidotu saiknes starp kultūru un identitāti. Viens piemērs. Veidojot saiknes starp kultūras identitāti, tas eh, iespējams bija galvenais šā gada uzdevums un arī sasniegums. Mēs cilvēki vienmēr kulturāli izpaužoties un dzīvojot, mēs e, izdzīvojam to mūzikā, dejā, literatūrā, mākslā. Un šis e, kultūras mantojuma gads ir ļāvis mums paraudzīties ne tikai uz to, kas mēs, Eiropieši, 21. gadsimtā esam, bet e, arī padomāt par to, kāda ir eh, kultūras mantojuma un kultūras vispār vieta mūsu kontinentā. Ko mēs esam panākuši? Mēs eh, Eiropas kultūras mantojuma dienu organizēšanai atvēlēto finansējumu esam dubultojuši šogad, un tas ir ļāvis īstenot veselu virkni pasākumu. Pār par 30 miljoniem piedalījās eh, šā gada kultūras mantojuma dienās, un tas ir pārsteidzoši un reizē arī, pie, arī priecīgi, priecējoši. Tātad šie 30 miljoni iespējams eh, šajās kultūras mantojuma dienās padomāja par to, kāda ir Eiropas kultūra mantojuma ietekme uz visu mūsu ikdienu. Protams, ka kultūra ietekmē kā mūsu cieņu, tā arī demokrātiju. Tas, ka tik daudz cilvēku piedalījās kultūras mantojuma dienās eh, Luksemburgā un Bulgārijā, eh, bija divreiz vairāk apmeklētāju nekā iepriekšējā gadā. Tiekoties starp dažādām kopienām un dažādiem sabiedrības slāņiem, mēs ceram, ka tas ļaus mums visiem izveidot labāku Eiropas Savienību. Kāpēc šie, šīs kultūra mantojuma dienas ir tik ļoti populāras? Tāpēc, ka tajās piedalās cilvēki, ģimenes, kopienas. Tas ļauj cilvēkiem dalīties ar piedzīvoto, meklēt un arī atrast savu identitāti. Vēlētos arī pieminēt Berlīnē īstenoto akciju Eiropa Nostra, kurā tieši gāja runa par Eiropas mantojumu, un esmu pārliecināts par to mēs šodien vēl dzirdēsim. Protams, izvērtējot attiecības starp kultūru un identitāti, ir noteikti jārunā par to, kas ir Eiropas kultūras mantojums un kā to saglabāt. Un tagad pārēj pie otrās tēmas, kurā došu vārdu Suzannai, kas ir Eiropas restaurātoru konfederācijas prieksēdētāja. Došu viņai vārdu, jo tieši restauratoriem bija liels ieguldījums šā kultūras mantojuma gada īstenošanā. Kā jau minēju, Eiropas eh, kultūras identitāte ir tā, kas iespējams veido mūsu pamatu bet ļoti būtiski ir nodot nākamajām paudzēm arī restaurācijas iemaņas. Jo tieši tas ļauj mums saglabāt mūsu kultūras eh, materiāla drēbi. Šā gada laikā mēs uzsvaru liksim tieši uz to. Viens piemērs. Ekspertu grupa, ko vadīja eh, kultūras monumentu ekspertu grupa, kas darbojās eh, Eiropas komisijas paspārnē. Šodien šī ekspertu grupa Venecijā nāks klajā ar savām vadlīnijām kultūras mantojuma saglabāšanā. Un eh, mēs šos ieteiktos principus nodosim sabiedrības apspriešanā. Mūsu kultūras mantojuma saglabāšanā galvenais ir iesaistīt visas kopienas šī kultūras mantojuma saglabāšanā. Šī kultūras padoma jau, kas tika dibināta pagājušajā gadā, īsteno veselu virkni pasākumu sadarbojoties arī ar nacionālajām atbildīgajām iestādēm un pilsonisko sabiedrību. Šī iniciatīva norāda uz Eiropas Savienības eh, spēcīgo interesi Rietumu Balkānu kultūras mantojuma spēcīgākā integrācijā Eiropas kultūras mantojumā. Pilnīgi noteikti arī turisms var veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu. Piemēram, Venēcija, Barcelona, Dubrovniki. Šajās pilsētās cilvēki izgāja ielās, lai protestētu pret turismu un turisma negatīvo ietekmi uz kultūras un arhitektūras mantojumu. Tāpēc arī komisija vēlas runāt par ilgtspējīgu turismu. Šeit vietā ir pieminēta Barcelonas konvencija, tā tad labāka vieta dzīvošanai, labāka vieta turisma apmeklējumiem. Šajā konvencijā tiek piedāvāti principi, kā labāk saglabāt kultūras mantojumu, iesaistot vietējo sabiedrību, uh, kas eh, savā veidā arī uzlabo turismu plūsmu. Lasītāja pati norāda, ka viņa lasa ļoti ātri tulki, to var tikai apstiprināt. Atvainojos tulkiem, saka runātāja. Ekosistēma pakalpojumi, kurā ir iesaistīta arī Natura 2000 vietu eh, kopiena, arī piedalās eh, šajā gadā piemēram, Slovākijas eh, dziļalas, kas atrodas tuvu Ungārijas robežai, ir iesaistījušās arī kultūras mantojuma saglabāšanā. Tādējādi eh, turisms ir devis savu ieguldījumu ne tikai šo īpašo alu sistēmu saglabāšanā, bet arī dabas eh, mantojuma saglabāšanā. Ir izveidotas speciālas takas, marķētas takas, pa kurām turisti var doties tādējādi pasargājot dabu. Un vietējā sabiedrība ir iesaistījusies šā projekta īstenošanā, jo ir jau skaidrs, ka tikai izveidojot konkrētas takas var saglabāt eh, dabas mantojumu. Jāņem vērā arī tas, ka jaunās eh, tehnoloģijas var ļaut saglabāt un pat restaurēt delikātu kultūras mantojumu. Apvārsnes 2000 projektā ir paredzēti 60 miljoni dažādu kultūras un dabas projektu aizsardzībā. Piemēram, komisija izpētes un renovācijas projektiem ir atvēlējusi uh, nopietnu naudas summu, lai novērtētu riskus eh, dažādu dabas un citu katastrofu uh, negatīvajās sakās uz kultūras mantojumu. Par eh, šādu tehnoloģiju attīstību mēs plānojam domāt arī turpmāk. Kopējais izpētes centrs ir izveidojis īpašu lāzeru sistēmu, kas ļaus e, trīs dimensiju projektos e, izvērtēt kultūras vietas un kultūras mantojumus un novērtēt to, kā tas e, var tikt atjaunojams. Viens piemērs ir Itālijā slavenas katedrāles atjaunošana, kas cieta zemestrīces laikā. Arī kultūras mantojuma Arī jauniešu izglītošana par kultūras mantojumu ir ārkārtīgi būtiska. Jaunieši jau būs eh, kultūras mantojuma pārņēmēji un tālāk nesēji. Šeit vēlētos pieminēt eh, dalību valstu darbu vietējā un nacionālā līmenī. Arī skolotājiem ir jāsaprot kultūras mantojuma nozīme un eh, visās Eiropas Savienības valodās eh, esam sagatavojuši spēli IT vidē, kas eh, ļauj iepazīties ar kultūras mantojumu. Esam izveidojuši arī sadraudzības pilsētu sarakstu, kas ir apkopota grāmatā un eh, ceram, ka gan šī spēle, gan arī citi video, vizuālie mēdīji ļaus skolēniem saprast to, cik svarīgs ir Eiropas Savienības kultūras mantojums. 600 tūkstoši skolotāji piedalījās šajā e-twinning programmā. Jaunieši, sadarbojoties dažādos projektos un iegūstot apmācību un piedaloties dažādās apmaiņas, proje, apmaiņas programmās, arī gūst ieskatu Eiropas Savienības kultūras mantojumā. Navračič kungs pēcpusdienā pieminēs to, cik svarīgi ir visiem šiem pasākumiem atvēlēt adekvātu Eiropas Savienības budžetu. Paldies! Thank you! Jā, vielen, vielen herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies, Temis, par šo visaptverošo pārskatu par komisijas aktivitātēm, jo īpaši par dažādo kultūras mantojuma projektu un programmu izmantošanu. Un vēlreiz vēlos pateikties arī Austrijas eh, vēstniecei par pārskatu par šo ļoti ambiciozo programmu Austrijas prezidentūras laikā kultūras mantojuma jomā, un es ar prieku jau raugos uz noslēdzošo pasākumu Vīnē decembrī. Tagad eh, pievērsīsimies pirmajai diskusiju kārtai ar nosaukumu Kultūra un identitāte. Vakardien par šo jautājumu jau notika darba panelis, kur vadīja Silvija Kosta, un es tagad lūkšu Silviju Kostu trīs minūšu laikā īsi pastāstīt par šo paneli. Lūdzu, Silvija. Grazie, prezidente. I will speak in Italian. Eh, grazie, prezidente. Es runāšu itāļu valodā. Paldies, priekšsēdētāji, vēstnieces kundze. Vēlos sirsnīgi pateikties, ka jūs ieradāties, tāpat arī sirsnīgs paldies ģenerāldirektors kundzei. Mēs tiešām gūstam ļoti lielu atbalstu no komisijas puses šim uh, gadam ar ļoti jaukām perspektīvām. Pirmajā panelī piedalījās ļoti daudz dalībnieki, nacionālo parlamentu pārstāvji, pārstāvji no trim ģenerāldirektorātiem, pats ģenerāls sekretārs. Un diskusijas sākumā mēs runājam par Eiropas kultūras daudzveidību. Mēs esam viensprāts par to, ka nepastāv nekādas pretrunas starp Eiropas identitāti un kultūras daudzveidību, kultūras mantojumu Eiropā. pieņemu, ka identitāte tiek uh, izpausta dažādās parādībās, personīgā, valstiskā, reliģiskā identitāte. Taču visas šīs identitātes ir pārstāvētas Eiropas līmenī. Uh, Ir dažādas personības, kas sevi uzskata vienlaikus par kādas tautas pārstājiem un vienlaikus arī eiropiešiem. Mēs aplūkojām arī dažādas interesantas pieejas, kuras varētu vēlāk iekļaut arī mācību saturā. Mūsu kopīgās vēstures apzināšanās uh, varētu labāk izprast mūsu kopīgās vērtības, veidot ciešāku sabiedrību. To esam piedzīvojuši gan no Milānas līdz pat Berlīnai, kur ir izveidota tāda kultūras mantojuma kopiena, kas strādās pie nākotnes pasākumiem šajā jomā, ņems vērā Fāro konvenciju, kas vēl dažiem ir jāparīksta. Uh, Un es domāju, ka mēs redzam, ka mums ir kopīga vēsture, kur raksturo gan dažādi konflikti, gan miers. Piemēram, vēlos pieminēt tādu iniciatīvu, kas piedāvā 21. septembrī visiem kopā zvanīt zvanus visā Eiropā, iestājotos par mieru. Manuprāt, tas liecina arī par šo emocionālo kultūras pienesumu. Diskusiju laikā mēs runājam par šiem aspektiem, par to, ka ir jāveido ciešāk tilti gan vietējā, gan Eiropas līmenī, ka mums ir jārunā gan par civilo, gan reliģisko mantojumu, kas veido pamatu mūsu Eiropas identitātei. Ir jārunā par materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Visi šie aspekti veido mūsu identitāti. Tika pieminēts arī šaubas saistībā ar Eiropas identitāti, piemēram, Zviedrijas pārstāvi runāja par to, ka dažreiz uh, šie aspekti tiek izmantot nacionalistiskā uh, interpretējumā, veicinot šķelšanu, nevis vienošanos, vienotību. Un, protams, ka šādas tendences arī Eiropā ir bijušas un pastāv, un ir jāpārdomā šie aspekti. Mums ir jāizveido dažādi būtiski projekti, kas iet tālāk par atsevišķu um, nācijām. Šeit vēlos pieminēt tādu projektu kā Radošā Eiropa, kas strādā pie šiem jautājumiem. Vēlos pieminēt arī to, ka komisija jāturpina darbs ar daudzpusīgu pārvaldību, nodrošinām sadarbības ar dažādajiem ģenerāldirektorātiem un ceru, ka attiecīgi tiks piešķirt arī finanšu līdzekļi. Noslēgumā runāt par nacionālajiem parlamentāriešiem, kas runāja par to, ka nacionālā identitāte ir process, nevis mērķis. ir jāveicina izglītība par kultūru. Tas ir viens no galvenajiem pamatakmeņiem turpmākajai dzīvei. Tāpat arī dzirdējām informāciju no Kosovas par to, ka ir nepieciešams daudz spēcīgāk iesaistīties, lai kandidātu valstīs, kurās tiek piedzīvot dažādi konflikti un problēmas ar identitātu veidošanu, ka šeit mēs varam darboties daudz aktīvāk, no, panākt lielāku vienotību. Eiropas kultūras mantojums ir ārkārtīgi nozīmīgs, un mums vēl šeit ir daudz darba darāms. Paldies, tas ir viss no manas puses, kas bija sakāms. Liels paldies par šo pārskatu, par vakardienas diskusijām. Tagad vēlos sveikt mūsu šodienas runātājs par kultūras un identitātes jautājumiem. Sākumā došu vārdu Šņeskas kvadlīgas Mihailovičs kundzei no Eiropa Nostra. Piecas minūtes un lūdzu tiešām nepārsniedziet šo runāšanas laiku, ja tā drīkst teikt. Honorable members of the Godātie Eiropas un Nacionāla parlamentu pārstāvi, dargie kolēģi un draugi, man ir liels uh, gods un atbildība būt par civilās sabiedrības balsi šajā kopīgajā tikšanās uh, fórumā, kur tiekās Nacionālajie un Eiropas parlamentārieši, lai runātu par mūsu Eiropas kultūras gada uh, uh, mantojumu. Kādēļ šis gads ir tik ļoti nozīmīgs vēsturiski, ne tikai tādēļ, ka šis ir pirmais tematiskais gads Junkera komisijas laikā, bet tādēļ, ka šo ideju nodrošināja paši cilvēki no kultūras pārstāvjiem gan nacionāli, gan Eiropas līmenī. Un paldies, ir apsveicam, ka Eiropas parlaments šo ideju apsveic un pārliecināja Junker kunga ir vērts atbalstīt šo ideju. Dāmas un kungi, šajos laikos, kad mēs atzīmējam Pirmā pasaules kara izbeigšanos, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka Eiropa pirmkārt ir miera projekts. Laikos, kad mēs atzīmējam 70. gadu kopš cilvēktiesību pamatiesības hartas ieviešanas mums jāatcerās, ka Eiropas projekts ir vērtīgs projekts, un gatavoties nākamajām Eiropas vēlēšanām, ir svarīgi atcerēties, ka Eiropas projekts arī kultūras projekts. Saskaroties ar tik dažādiem izaicinājumiem un pat apdraudējumiem mūsu pamatvērtībām, mums tiešām šodien ir jāmaina tonis, jāmaina stāsts par Eiropu. Mēs, Eiropieši, mums ir ļoti bagāts mantojums, gan taustāmais, gan netaustāmais mums kopīgi, ir kopīga identitāte. Mēs esam gadsimtiem ilgi apmainījušies ar dažādām pieredzēm, ne tikai kultūras jomā, bet arī starp dažādajām sabiedrībām, kādas mums eksistējušas Eiropā. Tādēļ, lai veicinātu Eiropas projektu, ja mums ir jāveicina piedarības sajūta šai kopīgai Eiropas ģimenei, jāapzinās, ka mēs dalamies ar kopīgu kultūras identitāti. Un šī kultūras identitāte, ko mēs visi dalām, kā tikko Silvija Kostkundze minēja, tā ir saistīta ar dažādiem līmeņiem, kas eh, mūs visus sasaista, nevis sadāli. Uh, Piemēram, katrs kultūras mantojuma piemineklis, vēsturiska vieta stāsta ne tikai par nacionālo vēsturi, bet par Eiropas vēsturi, un ik viens no mums varam būt lepni par mūsu reģionālajām vietējām identitātēm un vienlaiks par šo kopīgo Eiropas identitāti, un tas ir galvenais Eiropas kultūras mantojuma gada politiskais vēstījums. Vakardien mums notika šis eh, darbs seminārs, kur vadīja Silvijas Kosts kundze Eiropas vēstures namā. Tas bija ļoti būtisks vēsturisks notikums. Mums ir jārunā par to, ka jāpievērš lielāka uzmanība izglītībai šajā jomā, par Eiropas vēsturi, par Eiropas kontekstu. Bez šāda veida izglītības. Uh, nākamām paaudzēm nebūs iespējams apzināties mūsu Eiropas eh, identitāti plašākā kontekstā, daudz spēcīgāk pievēršot uzmanību vēstures mācīšanai, mums ir jāplūko vēsturi daudzpusīgāk, jo tādā veidā jaunie eiropieši varēs būt atbildīgāki, eiropieši, kas varēs pretoties bīstamiem populisma attīstības uh, aspektiem. Šis Eiropas kultūras mantojuma gads nodrošina lieliski iespēju apzināties, kādas priekšrocības ir mūsu kopīgajai kultūrai, gan ekonomikā, ekonomiskajos, gan vidus, gan sociālajos aspektos, un vienlaiks apzinoties arī milzīgos izaicinājumus mūsu mantojumam. Ar tā palīdzību mums iespēja, bija iespēja apzināties esošos alianses un veidot jaunas. Mēs šī vēsturiskā 2018. gada laikā esam panākuši ļoti daudz, taču pa varam panākt vēl vairāk turpmāko gadu laikā. Noslēgumā vēlos atsaukties uz mūsu Berlīnas rīcības plānu, kuru pieņēmēm pagājušā gada jūnijā pirmajā Eiropas kultūras mantojuma samitā, kuru uh, norganizē Eiropa Nostra kopā ar Vācijas kultūras uh, komiteju. Uh, Šajā rīcības plānā mēs pieprasījām aktīvu rīcību tagad, uzreiz. Šis dokuments pieprasa ambiciozu Eiropas rīcības plānu kultūras mantojumam Eiropas jomā, un mēs priecājamies, ka pēc trim nedēļām Vīnēm Navračiča kungs prezentē šo plānu. Turklāt mēs esam sasnieguši 2018 parakstus, tostarp jūs priekšsēdētājs kundze Silvija Kosta un citi parlamentārieši ir parakstījuši šo dokumentu un vēlos aicināt tos, kas to vēl nav izdarījuši, tā darīt un arī publicēt un izplatīt šo dokumentu arī citur. Kā mans kolēģis no Vācijas Kohs teica, ka šī pāris nedēļa laiks ir pārāk īss uh, laika periods. Mums ir kopīga atbildība, mēs visi esam atbildīgi, lai saglabātu esošo mirkli, izmantotu mūsu sinerģisko spēku, lai nodrošinātu mūsu kultūras mantojumu daudz spēcīgāku nozīmi arī nākotnē. Paldies! Liels paldies! Paldies, Neska. Tagad došu vārdu Margaritas Manā kundzei, Portugāls parlamenta pārstāvē. Lūdzu, piecas minūtes. Liels paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sveikt visus komitejas locekļus, visus kolēģus un tostarp arī tulkus un pilnīgi visus dalībniekus, kas šeit atrodas. Eiropas Savienības simbols ir daudzveidība vienotībā. Invarietāde konkordija. Mēs esam vienoti, eiropieši, visi kopā strādājam ceļā uz mieru un labklājību, vienlaikus neaizmirstot mūsu kultūru, tradīcijas un dažādās valodas, kas eksistē Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies Eiropā izveidot tādu sabiedrību, uh, kuru vienotība ir spēcināta ar daudzveidību. Šī daudzveidība tiek aplūkota kā bagātība, nevis kā konkurence vai pretrunīgas apdraudējumi. Dažādās valodas var tikt aplūkotas kā simbolisks spēks, lai atspoguļot šīs dažādās kultūras vērtības. Valoda ir kaut kas tāds, ar kuru cilvēki var identificēties. Eiropā pastāv vairāk kā 60 reģionālo valodu. Tā ir, tās ir milzīgas bagātības. Tās ir saistītas ar ļoti daudzām vērtībām. Eiropā mēs šo valodu daudzveidību aktīvi piedzīvojam, un daudzvalodīguma politika aptver ļoti dažādus aspektus. Eiropas Sanības valodu aizsardzība, valodu mācīšanās no citām Eiropas valstīm. Tas ir ļoti nozīmīgi arī veidojot zināšanu sabiedrību, jo valoda izpauž mūsu zināšanas, un jo vairāk iespēja mums ir izteikties, uh, jo vairāk mums ir arī šo zināšanu. Tikai ar valodu palīdzību ir iespējams paust dažādus konceptus ļoti dažādās un unikālos veidos ir iespējams paust mūsu kultūrus. Tādējādi mēs radam arī valo, jaunas vērtības ļoti strateģiskā veidā. Šīs dažādās valodas tiešām ir liela bagātība. Portugāļu valodu Eiropā runā desmit miljoni cilvēki, taču visā pasaulē vēl vairāk cilvēku - 250 miljoni personu. Portugāļu valoda ir sestā visvairāk runātākā valoda no Eiropas, un tā ir piektā uh, visbiežāk izmantotākā valoda internetā, kā arī trešā visbiežāk izmantotākā valoda tādās sociālos tīklos kā Twitteris. Portugāles valodai ir globāla dimensija, potenciāls atvērt Eiropu arī citvietu pasaulē. Pastiprinātā Eiropas identitāte ir iespējama ar tikai un vienīgi ar paralēlu Eiropas valodu un kultūras daudzveidības politikas aizsardzības politiku. Tikai veicinot valodu apgūšanu un to uzturēšanu, mēs varam šeit nodrošināt konkrētus mērķus. Mums ir ļoti ambiciozs mērķis, lai Eiropā ik viens uh, cilvēks runātu vēl divas valodas paralēli savai dzimtajai valodai. Lai to varētu panākt, uh, darbs ir jāuzsāk jau no pašas agras bērnības nodrošināt valodu apmācību. Tas nodrošina labāku dialogu, kultūru izpratni, kā arī spēcīgāku ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī labāku dalību demokrātiskajos procesos. Dažādu valodu pārvaldīšana ir ļoti būtisks aspekts Eiropas izglītības nozarē un liels izaicinājums arī mums ļoti slavens portugāļu dzēļnieks Fernando Paseo 21. gadsimta pirmajā pusē sarakstīja grāmatu dažādās valodās - angļu, kas, katalāņu, vācu valodās, un viņš rakstīja, ka mana dzimtene ir portugāļu valoda. Filozofs Lorenzo runāja, ka valoda nepiedara nevienam, taču mēs nemācoties valodas, kļūstam par nevienu. Mēs nevaram saglabāt mūsu kultūras mantojumu, ja mēs nedalīsimies ar savu identitāti un ja mēs neizmantosim mūsu dažādo valodu daudzveidību. Paldies! Liels paldies, dargo kolēģi! Paldies, ka vēlreiz uzsvērāt Eiropas uh, identitātes eh, e Eiropā pastāvošo valodu identitātes nozīmību, mēs arī nodarbojamies ar šo iniciatīvu, ka pēc iespējas ātrāk būtu nepieciešams apgūt vēl divas svešvalodas. Mēs atbalstam šādu pieeju un ceram, ka dalībvalsts arī piedalīsies šajā iniciatīvā. Tagad pāriesim pa mūsu nākamā uh, kolēģa pie Kamēlī, Kamēlijas Gravīlas kundzes no Rumānijas deputātu kameras. Vai viņa ir šeit? Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, godātie Nacionālo un Eiropas parlamenta pārstāvji, es vēlos jums uh, pastāstīt par pāris idejām un pārdomām par kultūras, izglītības, starpkultūrās pieejas aspektiem jo šie ir būtiski aspekti, arī simboliski aspekti. Mēs varam aplūkot šo simboliskos aspektus no filozofiskiem, izglītojošiem skatu punktiem, taču sākumā ir jāsāk ar to, ka kultūra ir mūsu sastāvdaļa, mēs piedaram pie konkrētas valsts, vēstures, geogrāfijas, dzīvojam ar konkrētām vērtībām, uh, iegūtu izglītību, un, ja vēlties, varat iepazīties ar prezentāciju, kurā ir paustas dažādas idejas, kas uzsver to, ko vēlos pastāstīt. Valoda, reliģija, māksla, radošas, eh, garīgas vērtības ir tādas lietas, kas ļauj mums atrast eh, mūsu dziļāko patību un garīgo matricu, kas mūs veido. Uh, mūsdienu pasaulē mēs vairs nevaram dzīvot monokulturālās vidēs, mums ir jāizglīto cilvēki, pieņemt dažādo kultūru daudzveidību un pašiem pēc iespējas ātrāk pielāgoties šāda veida pasaulē. Un līdzīga situācija attiecas arī uz pieaugušiem. Varbūt pat situācija ir sarežģītāka, jo pieaugušiem jau ir konkrēti priekšstati un pārliecības. Mēs runājam par ļoti tradicionālām, konservatīvām sabiedrībām, Un pastāv vēl viens risks, par kuru antropoloģiski runā kā transkultūru disbalans, jo Dažreiz cilvēki dzīvo starp dažādām kultūrām, vairāk pat par divām, jūs nākat ar savām paša idejām un vērtībām, gribat, lai tās citi novērtē, taču vienlaikus jums ir jāizprot un jāuzņem arī citas vērtības, un vienīgais risinājums, vienīgais loģiskais risinājums demokrātiskā sabiedrībā ir izglītoties, ņemot vērā šīs starpkultūru perspektīvas, un mums ir jāsaprot, ka mums ir šīs pamat nacionālās kultūras identitātes, tās var būt mūsu personīgās identitātes, vietējās, nacionālās identitātes, taču mums ir jābūt arī atvērtiem pret uh, starptautiskai starptautisko daudzveidību un sapratni, kā mēs to varam panākt ar dažādu projektu, apmaiņu, izglītības, apmācības, zināšanu, palīdzību. Šeit, dodoties tālāk manā prezentācijā, mums ir jādomā par formālo, neformālo izglītības vērtību, nevis tikai par uh, mācību priekšmetiem. Mēs kā skolotāji pārāk uh, koncentrējamies uz nacionālajiem eksāmeniem, mācību saturu un aizmirstam to, ka mums ir jāveido personības, jāizglīto pilsoņi, kas dzīvo ļoti dažādās sabiedrībās. Tāpat mums ir jāsaprot tas, ka mūsu skolēniem ir nepieciešama izpratne, atvērtība pret daudzveidību. Ja drīkst izteikties atklāti, tad mums ir jāpadomā par to, kā izglītības sistēmas katrā valstī var sagatavot uh, skolēnus tikties ar citādēm personām, citādām kultūrām. Un šeit atbildes ir dažādas dažādās valstīs, tādēļ mums ir nepieciešami daži pamatprincipi un vērtības, tolerance, atvērtība. Un ja mēs palūkojamies no filozofiskas dimensijas, antropoloģiskas dimensijas, tad postmoderniska sabiedrība nozīmē globālu ciemu, kurā ir apvienoti dažādi vērtību aspekti. Un mums skolētājiem, politiķiem ir pienākums atrast saskaņotību šajā daudzveidībā. Protams, ka var ņemt piemērus no literatūras un citām vietām šajā ziņā. Ko es vēlos uzsvērt beigās? Izglītība, zināšanas, kompetence, starpkultūra kompetence, debates, Eiropas projekti, apmaiņas, vizītes, filozofiskas progresa izpratne ir vienīgie veidi, ar kuru palīdzību gan jaunieši, gan skolēni, gan pieauguši cilvēki var saprast visu šo sistēmu. Un ir būtiski, lai nacionālā mācību saturi runātu un mācītu ne tikai nacionālās literatūras vēstures, bet arī citu valstu literatūras vēstures, un ka šiem ir jābūt obligātiem priekšmetiem. Varbūt tas ir pārāk spēcīgi teikts, taču tas mums ir nepieciešams šāda veida izglītības. Sistēmā mēs varētu panākt attiecīgas mērķu noslēgumā. Mēs esam Eiropas kontinenta sastāvdaļa, mums ir kopīgais mantojums, un šis kopīgais kultūras mantojums ir tas, kas mūs apvieno, un ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs apzinātos šo kultūras daudzveidību. Tas, ja mēs darbojamies tikai monokultūrā, tas mūs tikai padara nabadzīgāks, un mēs nevaram izmantot mūsu Eiropas un starptautisko kultūru skaistumu. Liels paldies! Jā, Liels paldies arī par šo ļoti aktīvo runu, kā jūs dzirdējāt no aplausiem, jūs tiešām skārāt uh, mūsu kolēģu sirdis. Es ļoti priecājos, ka ne tikai dalību valstu parlamentārieši Eiropas Savienībā, uh, ir pārstāvēt šajā starpparlamentārajā konferencē, bet arī gandrīz visas Rietumu Balkānu valstis šeit ir pārstāvētas ar saviem pārstāvjiem no attiecīgajiem parlamentiem. Jūs vēl neesat Eiropas Savienības locekļi, taču jūsu dalība, manuprāt, liecina par to, ka mēs visi esam ļoti cieši saistīti, tādi jūtamies, tādēļ tagad man ir ļoti liels prieks dot vārdu Draganai Kostičai no Serbijas parlamenta kur jūs sēžat. Lūdzu, vārds jums. Poštaviņu šlānu. Paldies. Godātie e, parlamenta deputāti, godātie kolēģi, man ir ārkārtīgi liels gods un prieks jūs uzrunāt Serbijas e, parlamenta vārdā. Šis mums ir ārkārtīgi svarīgs brīdis, un es vēlētos uzsākt savu prezentāciju citējot 12. gadsimta Serbijas vadoni, kurš ir teicis: Saudzējiet un sargājiet savu valodu tāpat kā savu valsti. Valoda var zaudēt tāpat kā pilsētu, kā valsti, kā dvēseli. Kas būsim mēs bez mūsu valodas? Tāpēc es vēlētos runāt serbu valodā. Es vēlētos runāt par to, kāds ir Serbijas kultūras mantojums un kā tas šobrīd tiek apdraudēts. Balkānos eh, Serbijas valoda un Serbijas materiālā kultūra ir vērojama jau ārkārtīgi sen, jau kopš viduslaikiem, kad eh, Serbijas vadoņi cēla slavenas un lielas eh, baznīcas. Šeit varētu pieminēt Gračanicas, kas ir Pečas patriarhāta sēdeklis baznīcu, arī Visoki Dečaņi, arī, arī Marijas katedrāli Ļevišā un citas. UNESCO šos, eh, šīs celtnes, šīs baznīcas ir eh, ierakstījis savā pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Arī ir jāpiemina krītošā eņģeļa freskas eh, vienā no baznīcām un ir pat iespējams, ka 12. gadsimtā mākslinieks uzzīmēja kādu kosmosa civilizāciju, kas eh, nolaidās uz Zemes, jo šīs freskas tiešām ir brīnišķīgas. Godātie kolēģi! Es eh, vēlētos eh, pieminēt 12. gadsimta Miroslava evaņģēliju, kurā tiek runāts par Serbijas nākotne, un mums ir izdevies saglabāt šo mantojumu arī Pirmā pasaules kara laikā, kad Serbija tika faktiski noslaucīta no zemes virsmas. Vienmēr Serbiju un Balkānus ir iekārojuši daudzi ārzemju vadītāji, un 41. 41. gada 6. aprīlī, kad uh, Belgradā ienāca nacistiskie spēki, pirmais, ko viņi izrī, iznīcināja, bija Serbijas Nacionālā eh, bibliotēka. Un šie zaudējumi bija eh, traģiski un šausminoši. Tas faktiski bija genocīds pret eh, Serbijas kultūru, kas tika Zau, tātad Serbijas kultūra daļai tika zaudēta šajā Nacionālās bibliotēkas nodedzināšanas aktā. Uh, Mēs eh, zaudējām pirmo Serbijas eh, karalistes eh, pierādījumus, materiālos, literālos pierādījumus, diemžēl. Šodien līdzīgi mēs varam vērot arī um, mūsdienu Serbijā šādas tendences eksistē. Piemēram, Kosovā un Metohijā arī tiek īstenots genocīds pret Serbijas kultūru. Tikai tad, kad 99. gadā Kosovā un Metohijā ieradās starptautiskie spēki, izrādījās, ka 150 Serbija, Serbijas baznīcas ir sagrautas un pāri par desmit tūkstošu ikonu sadedzinātas vēlētos uzsvērt to, cik tas bija um, traģiski Serbijai. Īpaši šeit būtu svarīgi pieminēt, ka 2004. gada martā, kad um, šie spēki atstāja Kosovu un Metohiju. 48 stundās Albāņu spēki sagrāva 26 ortodoks baz, ortodoksālās baznīcas un klosters. Neviens neko neiebilda. Neviens nav izvirzījis kādas sankcijas pret uh, Albāņiem. Tas uh, skaidri parāda, ka kultūras genocīds pret uh, Serbijas kultūru uh, joprojām turpinās. Pie tam tas turpinās jau mūsdienīgā veidā ar mūsdienīgām metodēm. Citu starpā kultūras genocīds notiek arī falsificējot vēstures datus un Serbijas vadītāji viduslaiku vēstures mācībās Albānijā tiek pasniegt kā albāņi. Godātie kolēģi, uh, Es uzskatu, ka 21. gadsimtā būtu jārīkojas savādāk. Tāpēc eh, UNESCO mantojuma sarakstā ierakstītās Kosovas eh, celtnes ir eh, būtiskas un nenovērtējams vērtības ne tikai Serbijā, bet arī citās valstīs. Nedrīkst pieļaut, ka šīs celtnes tiek sagrautas. Paldies! Kolēģi, man jūs jāpārtrauc, saka priekšsēdē, e, bet paldies, sirsnīgs paldies. Atvainojiet, man vienkārši jābūt tik stingrai, pretējā gadījumā mums e, vienkārši neizdosies savu uh, laika grafiku ieturēt. Tagad es ļoti sveicu Spānijas Senāta kultūras komiteju vadītāju Alberto Gutieres Uverka un lūdzu viņu sniegt savu prezentāciju. Kur viņš ir, lūdzu? Sirsnīgs paldies, priekšsēdus kundze. Paldies, ka var šeit uzstāsties Spānijas Gortes vārdā. Šī tēma alāži ir ļoti sarežģīti. Daži apgalvo, ka pat nesot nekādas kultūras identitātes, kultūras mantojuma. Es domāju, ka ir gan. Uh, un to e, e, stiprināt ir svarīgi, bet nevis stiprināt to pret kaut ko, e, bet gan uz mūsu vērtība pamata, nevis uz baila un naida pamata. Dažreiz varbūt arī tās ir lietas, kas mums netraucē šo kultūras identitāti īstenot. Mums ir pārnacionāla, transnacionāla identitāte vajadzīga, kas pārsniedz valstu un valodu robežas. E, tas ir salīdzināms ar sporta identitāti. Ja Spānijā, piemēram, notiek Eiropas kausa mačs, tad mēs redzam ļoti spēcīgu identifikāciju, bet e, e, šīs kopīgās vērtības nedrīkst izgaist, kad futbola mačs ir beidzies. Eiropeiskā identitāte Mums, Spāņiem un citām tautām, ir, kas e, jauns, mēs nedaudz vēlāk Eiropas, tātad šai brīvības, e, cilvēktiesību e, Eiropai esam pietuvojušies, tā ir kultūras identitāte, kurai mēs, Spāņi, vēlamies piederēt. Mēs šīm uh, vērtībām esam piederīgi jau paudžu paudzēs, un mēs vēlamies šai Eiropas identitātei ar jaunām vērtībām vēlreiz tuvoties. Sieviešu vienlīdzība, caurspīdīgums eh, valdības eh, darbā, eh, cīņa pret vides piesārņošanu, uh, Eh, mēs visi eh, šīm vērtībām piekrītam, un tās eh, palīdz, tās arī ir daļa no mūsu identitātes. Tādēļ ir ļoti svarīgi šo līgumu atjaunot, lai arī nākamās paudzes šajā Eiropas kopienā saskatītu kopīgu projektu, pie kura strādāt ir vērtīgi. Tas ir ļoti spēcīgs projekts, dažreiz mums rodas iespējas, ka tas nedaudz tiek uh, izjaukts, uh, bet mums šis kopīgais projekts ir jāvērtē augstāk par atsevišķu spēlētāju uh, tieksmēm pēc uh, dominēšanas. Mums ir vajadzīgi uh, kopīga pieeja viesabonēšanā, eh, teiksim, telefonu sakariem, nu tam nav liela emocionāla satura. Tādēļ mums, kas atbildam par kultūras politiku, ir eh, tam jāpievērto tieši šī emocionālā dimensija kultūras dārgumi, kurus esam mantojuši no iepriekšējām paudzēm, ir tie, kurus mēs varam šajā kopīgajā projektā uh, Mm, mm, iedot, pielikt klāt. Piemēram, Jēkaba ceļš, tas bija sākotnēji reliģiska vērtība, tagad tas ir, tā ir kultūras vērtība, kas vieno daudzus eiropiešus, arī tehnoloģiju vērtības esam saskatījuši, e, e, mm, ir daudz attēlu tapuši e, šajā Jēkaba ceļā, e, svētceļnieku ceļā Tātad eh, kultūras politika nevar būt eh, tikai zīmodziņu krāšanas politika. Ja jūs dodaties par jēkabas svētceļnieku ceļu, jūs saņemsiet šo zīmodziņu katrā posmā, bet eh, ne jau tas visu tagad izsmeļas. Eiropas kultūra ir Eiropas padomes pasākums, Eiropas kultūras gads, bet mēs atkal saņemsim uh, E, štampiņu, zīmodziņu, bet mums ir vajadzīgi ilgspējīgi, ilgspējīgs kultūras turisms. Piemēram, Spānijā Alhambra, Alhambra arī ir piemērs tam, kā ilgspējīgi tiek izmantota e, vai e, lolota kultūras vērtība. Mums šīs dažādi, šie dažādie rīcības plāni, kas ilgspējības domu nes sevī, ir jāglabā, labāk jāsatīklo, jāsavieno. No taču nedrīkstam arī atstāt bez ievērības digitālo kultūru. Arī ar to mums ir jāstrādā. Mēs varam šo tehnoloģiju izmantot, lai pagātnes kultūras vērtības apgūtu un uh, tā, to vērtību vairotu. Es ļoti priecājos, ja visus šos pūliņus, kurus mēs izdarām kultūras vārdā eh, arī varētu ņemt vērā eh, savā politikā, jo eh, nevis ekonomikai jābūt pirmajā vietā, bet gan kultūrai. Sirsnīgs paldies arī par jūsu debašu pienesumu, un tagad atklāsim tiešām arī debašu raundu. Līdz šim ir deviņi, deviņas personas pieteikušās debatēs, mums īstenībā vēl ir sešas minūtes atlikušas. Uh, Tādēļ, diemžēl, mums ir jāierobežo katra dalībnieka runāšanas laiks, viena minūte. Varu gan arī piedāvāt, ka viens vai otrs varbūt eh, eh, var pataupīt savu debašu pienesumu uz otro panelī, jo eh, uz to vēl līdz šim vismaz nav tik daudzi pieteikušies. Tie tad otrajā panelī varētu diskusijās iesākt. Un tagad sākšu ar e, debatēs pieteiktajiem. Pirmais ir pieteicis Aruns Gilūns no Lietuvas. Lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdus kundze. Runātājs sāka bez mikrofona. Paldies, priekšsēdus kundze. E, nebūs viegli iekļauties vienā minūtē, dāmas un kungi. Man jāatzīst, ka dažreiz es domāju, ka es e, šodien un vakar sapņoju, jo mēs nerunājam par ekonomiku drošību, pat ne plastmasas maisņiem, bet mēs runājam par kultūru. Kultūra Eiropas parlamentā Paldies, Kostas kundze, par eh, to, ka jūs tik lieliski vadījāt mūsu sesiju par identitātu vakardien un citējiet man šodien savā ziņojumā. Šodien esmu ļoti pagodināts būt šeit. Mana valsts eh, svinēja eh, simtgadi kopā ar daudzām citām Eiropas valstīm šogad. Un mantojuma saglabāšana, ma, diskurss par mantojumu ir ļoti izšķirīgs. Uh, Mēs, mums ir plaša programma, daudz pasākumu, lai šo kultūras, šo kultūras mantojumu svinētu. Kulminācija būs mūsu eh, galvaspilsētas Viļņas, viena no uh, Lonely Planet uh, eh, galvenajām mantojuma mērķiem. Esat laipni gaidīti to apmeklēt, un mūsu otra lielākā pilsēta Kauņa uh, kas ir ar lielisku modernismu mantojumu, 20. un 30. gadu tika izziņot par Eiropas 2022. gada kultūras galvaspilsētu. Man ir tikai viena minūte, tad es jūs gribētu mudināt e, e rezervēt viesnīcu Isnabiņas 2022. gadam. Bet e, e Eh, jokas malā, mums bija lielisks eh, eh, pasākums par modernismu Eiropā, modernismu nākotnē, tāds bija nosaukums, tā bija konference, kas notika septembrī, un man ir arī jāuzsver, ka E, tā nav viss tāda nacionalistiska e, identitāte, par kuru mēs runājām vakar, bet tas e, dod lokālās identitātes sajūtu, lokālos kopienas, kas ir pieķeras savai vēsturei ļoti dziļi. Tā tā ir lieliska tradīcija, un šī mantojuma gada mums ir jāturpina. Paldies! Obi jau ilgākā minūte. Ak, Nu, lūk, tā mums te klājas, mums plenāra sešu debatēs parasti ir tikai minūte. Tāds, tāda ir mūsu ikdiena, mūsu ikdienas lik, liktenis te Eiropas parlamentā. Nākamā runātāja Marija Luīza O'Donele no īrijas. Runājot par izglītību, es runāšu par izglītību. Labi, tad vēlāk atliekam. Dimitrijs Sevastakis no Grieķijas. Jā, es arī sacīšu kaut ko par uh, saglabāšanu, atjaunošanu, kultūras mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu. Vēlējos tā darīt, bet mums bija lieliska diskusija šajās divās dienās, un tas arī uh, liek uzdot jautājumus, kas ir vēl uh, tādi struktūra jautājumi, tā teikt, struktūra nozīmes ir krīze, ir ideoloģiska krīze mūsu vēstures ut uztverē, mūsu attieksmē pret kultūras mantojumu. Esam saņēmuši tagad instrumentus, lai kultūru un savu identitāti dziļāk izprastu, bet tad e, ir jāizdara šāds secinājums. Ir tāds e, konflikts arī vērojams, e, ir identitāte tas krīzes daudz viet, jo daudz cilvēki ienāk Eiropā, un tieši tādēļ šīs kultūras mantojums, šī vēstures apziņa e, tajā kļūst par e, kaut ko vienojošu, nevis e, ko tādu, kas šķeļ un dala mūs. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, ka Eiropas parlamentā notiek šī diskusija, šī debate jo eh, no nu, diena ir runa arī par kultūras mantojumu, kas ir eh, patiesa bagātība. Un mums jāuzdod jautājums, kā to arī mūsu izglītības sistēmā eh, tam likt ieplūst, kā to izprast, ka tautas nesaprot tikai katra savu vēsturi, savu kultūru, bet kā mēs varam samierināt, satuvināt cilvēkus, Eh, kopumā pārrobežām. Tas, protams, nav viegli panākams, bet šie jautājumi ir ļoti svarīgi, un tādēļ arī šī debate šodien ir tik svarīga. Paldies! Sirsnīgs paldies! Vesna Bedikoviča no Horvātijas parlamenta. Kur viņa ir? Lūdzu! Paldies! Dārgie kolēģi, dārgie draugi, es ceru, ka man pietiks laika, viena minūte. E, Viss, grib, pirms gribu visus sirsnīgi sveikt. Horvātijas parlamenta kultūras komitejas e, vārdā esmu šīs komi, komisijas e, vadītāji. Un es gribēju šodien runāt par pasākumiem, uh, kurus ir apstiprinājusi Horvātijas valdība Eiropas kultūras gada ietveros. Un tā kā laika man nepietiks, tad vēlos teikt tikai to, ka mūsu, koordin, mūsu galvenā koordinējošā iestāde Eiropas kultūras mantojumam ir mūsu kultūras ministrija, un pēdējo desmit mēnešu laikā ministrija ir organizējusi kopumā 60 lielus pasākumus, kurus apmeklēja vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku. Bez lieliem pasākumiem ir bijušas arī mazākas darbnīcas, e, izstādes, citi pasākumi. Eiropas kultūras mantojuma gada ietvaros. E, ļaužu interese bija liela, arī skolas izrādīja dziļu ieinteresētību, arī tās eh, dažādā veidā bija ļoti aktīvas, un tas viss ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, ka ir mūsdienās svarīgi jauniešus bērnus audzināt tā, lai viņi apzinātos eh, kultūras mantojuma sargāšanas, identitātes sargāšanas nozīmi, kuru mēs nodosim nākamajām paudzēm tik tālu no mānīm. Es ceru, ka panēļ diskusijā varēšu vēlreiz eh, izteikties. Paldies! Tagad kolēģe no mūsu komitejas Biltas kundze lūdzu. Viena minūte. Paldies, prieksēdētājs kundze. Eiropas Savienības kultūras mantojuma gads arī Francijai ir daudz devis, jo Francijā mēs daudz esam runājuši par eh, vēsturisko celtņu saglabāšanu. Francijā mēs esam pasaulē pazīstami ar mūsu kultūras mantojumu, un Francijā ir ļoti daudz celtņu, kas ir ierakstītas UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Arī tādas prestižas celtnes kā Versaļas pils prasa atjaunošanu un um, simtiem uh, citu piļu Francijas perifērijā šobrīd ir pakļautas sabrukšanai. Un uh, bieži vien ir pilis, kuras uh, nopērk ārzemnieku un mēģina tās atjaunot. Piemēram, uh, Eh, Žirondā viena pils tika nojaukt vai pārbūvēta tādajādi, ka tās vēsturiskais eh, veidos vairs nav saglabājams, un šādu piemēru, kad ārzemnieki nospļaujas par Francijas kultūrālo mantojumu, ir daudz. Paldies! Andrīza Popovičs no Melnkalnes parlamenta. Kur? Lūk, dod jums vārdu. Paldies! Godājumais dāmas cīnītie kungi! Dāmas un kungi, es saprotu, ka laika nav daudz un mēģināšu iekļauties vienas minūtes runā. Mūsu parlamentā mēs runājam apmēram 20 minūtes. Jūs teicāt, ka Eiropas parlamentā tikai viena minūte. Nu, mēģināšu. Melnkalne gadsimtu gaitā ir atradusies dažādu kultūru un dažādu impēriju saskarsmes punktā. Tas mūs visus ir veidojis, un tas ir veidojis arī mūsu kultūras mantojumu, kas pilnīgi noteikti iekļaujas Eiropas kultūras mantojumā. Mēs esam bijuši saskarsmes punkts starp austrumu un rietumu civilizācijām. Līdz ar to Melnkalnē ir sastopama kā tradicionālie, tā arī ļoti moderni piesitieni. Uh, Melnkalnē ir četras reliģijas, kuras visas ir ietekmējusi mūsu vēsturisko mantojumu, tāpat kā mūs ir ietekmējusi arī Austro-Ungārijas eh, impērija, kas eh, Melnkalnē valdīja daudzus gadsimtus. Tas ir veidojis mūs, tas ir veidojis mūsu kultūras mantojumu, kas Melnkalnē ir ļoti bagātīgs. Šodien Eiropas eh, sauklis vienoti daudzveidībā. Es vēlētos, lai tas ir ne tikai Eiropas Savienības sauklis, lai tas būtu arī visu Eiropiešu, Eiropas civilizācijas sauklis. Un es ceru, ka tas attieksies arī uz Montenegro. Tas jau attiecās. Mēs esam Eiropas kultūras mantojums, bagātīgs mantojums. Melnkalnē redzamais ir piemērs, ļoti labs piemērs eh, tādai kultūrai, uh, kā saglabāt eh, daudzveidīgas tautas eh, vēstures pierādījums. Mums eh, ir ļoti daudz vēsturiska mantojuma un ceram to saglabāt arī nākamajām paudzēm. Paldies! 20 minūtes pie mums plenārsēdēs pat nav Eh, politisko grupu vadītājiem, frakciju vadītājiem, nu tik atšķirīgas mēdz būt arī parlamenta darba kultūras. Sirsnīgs paldies par jūsu pienesumu debatei. Nākamais. Atvainojiet, tas jau bija. Kortēze Kortēzī kundze no Kortēzi kungs no Kosovas lūdzu. Labrīt visiem e, godātās dāmas, cienīti kungi, godamie Eiropas parlamenta deputāti, vēlos sniegt īsu pārskatu par situāciju, kas attiecas uz kultūras mantojumu un e, izglītību Kosovas republikā. Kultūras daudzveidība Kultūras repu Kosovas republikā ir neapšaubām vislielākā Kosovas vērtība, ar kuru lepojamies, un to apliecina garantijas, kuras e, ir noenkurotas mūsu konstitūcijā. Kultūras mantojums tiek sargāts ar Kosovas kultūras mantojuma likumu. E, Kosova ir arī īpašs likums pieņēmums, piemēram, īpaši aizsargājamo teritoriju likums, bet mums joprojām ir problēmas, piemēram, mums joprojām nav bakalaura vai maģistra līmeņa diploma kultūras mantojuma pārvaldīšanas jomā vai arī prim, pamatskolu, e, vidusskolu līmenī e, ir ļoti maz mācību satura šajā jomā. Kas attiecas uz literatūru, ir publicēti daudzi pētījumi par dokumentāciju un vērtībām kultūras mantojumu, kā arī par uh, uh, vēsturi šajā aspektā. Kultu, Kosovas vēsture ir lieliska, tā ir tauta, kas ir uh, gadsimtu kolonizāciju piedzīvojusi no Serbijas puses, tomēr kultūras mantojums mums ir bagāts, tas ir uh, no seniem laikiem līdz 90. gadu brīvības cīņām. Mēs atsaucamies uz cilvēces universālām vērtībām Kosovas republikā, ir dažādas nacionālās minoritātes, tomēr Albāņi ir 92% iedzīvotāji. Piedošana, man jūs jāpārtrauc, saka priekšsēdi. nacionālām minoritātēm ir atvērēta Kosovā pienācīga telpa, viņas dod pienesumu mūsu vienotajam kultūras mantojumam eh, šai mozaikai. Eh, atvainojiet, man jūs jāpārtrauc, saka priekšsēde. Es biju stingra arī pret visiem citiem, man arī pret citiem ir jābūt stingrai. Ļaujiet vienu teikumu. Nē, ne, neviens teikums vairs, saka priekšsēde, man jābūt godīgai pret visiem. Uh, Jums bija vairāk kā divas minūtes. Labi, sirsnīgs paldies, un tagad pēdējā runātāja šajā debašu raundā Snežana Paunoviča no Serbijas parlamenta. Kur viņa ir? Lūk. Jā, es eh, respektēšu jums man doto vienu minūti. Paldies visiem kolēģiem. Es uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs brīdis. Vojevodina, kas ir Serbijas eh, galvaspilsēta, 2020. gadā ir pasludināta par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Tas mums ir ārkārtīgi liels gods un neizsakāms prieks, ka mana galvaspilsēta būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Kolēģi no citām valstīm jau iezīmēja dažādas problēmas, un Serbijas kultūras mantā, mantojums, īpaši tās dienvidu teritorijās, šobrīd tiek aizsargāts. Mēs mēģinam saglabāt eh, mūsu vēstures mantojumu, jo bieži vien uh, UNESCO savā mantojumā ir ierakstījuši pretrunīgi vēltētas kultūras pieminekļus. Sirsnīgs paldies! Līdz ar to pirmais panelis ir beidzies, bet mums būs vēl divi citi paneļi. Otrajā tematiskajā panelī būs runa par uh, kultūras mantojumu saglabāšanu uh, un atjaunošanu, kas ir liels izaicinājums visās dalībvalstīs, tas maksā ļoti dārgi. Vispirms lūkšu attiecīgā vakardienas paneļa priekšsēdim sniegt vakardienas debatas īsu kopsilkumu. Dārgais kolēģi Diakonu, dod jums trīs minūtes. godojumā priekšsēdus kundze. Nu, man nav daudz laika, es tādēļ eh, centīšos iespējami lakoniskāk izteikties. Vienkāršot sakot, mums bija lieliska sanāksme. Um, runātāji uh, mums uh, izgaismojis dažādākos aspektus un galvenokārt gribētu runāt par to, ko mūsu viesis sacīja, jo tas ir svarīgāk par mūsu teikto. Viņi runātais atspīgļo realitāti. Bija tātad plaša eh, prezentācija no Kitānas kundzes, no kultūras ģenerāla direktorāta, kas mums sniedza pārskatu par galvenajām uh, Eiropas kultūras mantojuma gada iniciatīvām galvenais uzsvars bija uz konferences mērķiem eh, eh, mm, mantojuma saglabāšana un attīstīšana, atjaunošana. Atvainojiet. Tad mums bija eh, jautājuma atbilžu laiki un debates, kurā pacēls jautājums, piemēram, par uh, to, kā sargāt mantojumu pret dabas katastrofām, par amatniecības, amatnieku prasmēm, kuras var tikt likt lietā, lai iznīcinātu kultūras mantojumu, atjaunotu vietējo iedzīvotāju lomu eh, kultūras mantojuma saglabāšanā, struktūru fondu nozīmību dažādās dalībvalstīs eh, eh, kultūras mantojuma saglabāšanā īpaši, ja ir runa par uh, uh, finansēm izmantošanu ēku saglabāšanā, piekļuvu kultūras mantojumam, izglītības uh, nozīmi visas līmeņos. Otrajā jautājuma atbilžu laikā mēs izgaismojam jautājumus, kā lauku reģionu saglabāšanu, tur dzīvojošo cilvēku tradīciju saglabāšanu arheoloģiski uh, Ehm, ehm, arheoloģisku izrakumu vietas ir īpaši jāsargā. Um, un pēdējā uh, jautājuma atbilžu sesijā mēs izgaismojām to, ka ir svarīgi eh, arī šādas kultūras pieminekļus atjaunot, investēt turismā, eh, veicināt sabiedrības apziņu par šiem jautājumiem ka ir svarīgi mācībās, izglītības sistēmā arī integrēt kultūras mantojuma jautājumus un šos jautājumus arī iekļaut dalību valstu e, darba kārtībās un tajā skaitā arī ainavu saglabāšanu kā kultūras mantojuma daļu. E, sanāksme bija ļoti auglīga, mēs bijām ļoti priecīgi ar rezultātiem un mums būs daudz darba, lai to visu īstenotu. Liels paldies par šo ļoti īso un kompakto ziņojumu. Liels paldies par to. Un paldies arī par to, ka vakardien uzņēmāties vadību panelī. Tagad vārdu došu Suzanai Korai, ECO prezidentei, Eiropas uh, saglabātāju atjaunotāju organizāciju konfederācijas vadītāju. Lūdzu, Suzana. Paldies! 5 minūtes, jā, es sapratu. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, cienījamie dalību valstu parlamentu deputāti. Šis ir Eiropas kultūras mantojuma gads un Eiropas eh, restaurātoru konfederācija vēlas izteikt savu prieku par to, ka uzaicinājāt mūs uzstāties šajā konferencē. Burtiski pirms divām nedēļām Eiropā svinējām Pirmā pasaules kara beigas, un tas atkal skaidri atsauc atmiņā to, cik svarīgi ir saglabāt eh, mūsdienu Eiropā panākto. Tas, ka mēs spējam analizēt pagātnes notikumus, eh, bieži vien ir jāskatās vēsturiskā un uh, emocionālā e, gaismā, kā mēs novērtējam kultūras mantojumu. Tāpēc tas, ka mums ir kultūras mantojums, taustāms kultūras mantojums, kuram ir vēsturiski pievienotā vērtība, nemaz nerunājot par kultūras pievienoto vērtību, ir ļoti svarīgi atbalstīt arī restaurātoru darbu, jo restaurātoru galvenais uzdevums ir nodot nākamajām paudzēm taustāmu kultūrālo mantojumu, un tā jau pati par sevi ir Eiropas vērtība. Restaurātoru uzdevums nav radīt jaunas lietas, jaunus objektus, bet gan nodrošināt to, lai vēsturiskais mantojums tiktu nodots tālāk. Jo mūsu vēsturiskais mantojums ir leģitīms dokuments, kas ļauj paraudzīties pagātnē ir ļoti daudz jaunu tehnoloģiju un jaunu metodoloģiju, kā arī algoritmu, kas ļauj novērtēt to, ko tad mēs esam pārņēmuši no iepriekšējām paudzēm, kā arī novērtēt varbūt nākotnes riskus. Tā ir visa mūsu atbildība. Ko mēs vēlamies mainīt? kādi ir iespēju līmeņi kaut ko saglabāt, cik tālu tad restaurators var doties savā darbā, cik tālu mēs kaut ko uzskatām par konservāciju un kad jau, kad jau rodas jauna radīšana cik daudz mēs esam gatavi atstāt gruvešos, cik daudz mēs vēlamies mācīties no mūsu kultūras mantojuma. Visi šie jautājumi, kas nav nemaz tik viegli, mēs mēģinam to risināt dialogā ar vietējām kopienām. Un restaurators ir saņēmis gadu garumā specifisku izglītību, lai tieši saglabātu šo mantojumu un arī atbildētu, ētiski atbildētu uz manis tikko šeit izteiktajiem jautājumiem. Tāpēc visi restaurātori pieņemtie lēmumi, kas balstās uz dokumentētu kultūras mantojumu, vienmēr kalpos sabiedrības interesēs. Tāpēc mēs uzsveram to, lai restaurātoram būtu vismaz maģistra grāts, proti gara izglītība. Eiropā un pasaulē ir ļoti daudz doktrīnu, rezolūciju un direktīvu un noteikumu, kas atrunā restaurātoru darbu. Un tomēr kvalitāte un paraugu prakses apmaiņa ir viens no svarīgākajiem aspektiem mūsu izglītības darbā jo konservācija un restaurācija vienmēr būs augsti profesionāls darbs. Mm kas tiek koordinēts kā Eiropas, tā arī nacionālā līmenī. Profesionāla organizācijas, kuras piedarījās pirmajā restaurācijas dienā Eiropā, kas notika šā gada 14. oktobrī, Mēs to novērtējam ārkārtīgi augstu, jo tas ļāva tikties visai Eiropas profesionāļiem, lai runātu par aktuāliem un pat sasāpējušajiem jautājumiem. Eiropā ir ļoti daudz eh, kultūru, varētu pat teikt, nacionālo identitāšu. Tas viss veido Eiropas vērtību sistēmu. Un tas, eh, <clears throat> tas eh, ir ierakstīts arī mūsu konfederācijas nosaukumā - konservācija, restaurācija. Mūsu galvenais uzdevums ir augstas kvalitātes restaurātoru darbs, kas ļauj veidot savu veidu tiltu no vēstures uz nākotni. Kultūras mantojums ir ārkārtīgi dažāds, Eiropas Savienībā ļoti daudzveidīgs un lielā mērā atspūguļo arī dažāda Eiropas Savienības nācija ekonomiskās iespējas. Un tomēr izglītība un uh, zināšanu un paraugu prakses apmaiņa neprasa nemaz tik daudz. Mēs vēlētos uzteikt Eiropas komisijas panākto kultūras mantojuma saglabāšanā, un mēs esam nosūtījuši atvērtu vēstuli, m, mm, uzsvarot to, cik svarīgi ir turpināt Eiropas kultūras mantojuma gadā aizsāktu. vielen herzlichen Dank. Liels uh, sirsnīgs paldies arī par šo vēstījumu. Tagad došu vārdu Kirjakos Hadžijānī, kurš ir Kipras parlamenta pārstāvis un kultūras komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, Man ir ļoti liels gods piedalīties šajās debatēs, jo jautājums par kultūras mantojumu ir ārkārtīgi svarīgs. Vēlētos pateikties parlamentam, Eiropas parlamentam un padomē par lielisko iniciatīvu šo gadu pasludināt par Eiropas kultūras mantojumu gadu. Tas ir lieliski, jo Eiropas kultūras mantojums ir ārkārtīgi bagāts. Uh, Tā ir mūsu kopīgā vērtība, es pat gribēju teikt, mūsu visaugstākā vērtība, un šajā gadā mēs runājam par to, kā pasargāt šīs vērtības. Katastrofas, kas ir gājusi pāri vēsturiskajām celtnēm un vēsturiskām liecībām, mēs visi esam piedzīvojuši un īpaši konfliktos, bruņotos konfliktos, kultūras vērtības tiek aizmirstas pilnībā tieši e, konfliktu laikā kultūras vērtības ir viens no tiem vājajiem punktiem un ahelē papēžiem, kā sagraut nāciju, kurai tiek uzbrukts. Šajos konfliktos e, kultūras vērtības e, piedzīvo nebeidzamu destrukciju. Tas pats attiec arī uz eh, dabas katastrofām. Mazākā mērā, jo nedz vienu, nedz otru no katastrofām jau nevar paredzēt. Pavisam nesen starptautisko sabiedrību satricināja tas, kā Sīrijā un Irakā Islāma valsts sagrāva vēstures liecības sagrāva tādas liecības, kas ir ierakstītas ANO kultūras mantojuma sarakstā. Šis islām valsts sastrādātais vairs nav atgriežams atpakaļ. Protams, mēs nevaram šīs vērtības radīt no jauna. Apvienotās nācijas ir nosodījušas šādu kara noziegumu, kas ir jauna forma, tas ir savu veidu kultūras genocīds. Protams, eh, mēs vēlamies saglabāt to, ko vēl var saglābt. Un eh, šo katastrofu ietekmu uz mūsu kultūras mantojumu ir nopietna. Mēs šeit runājam par Eiropas kultūras mantojumu, bet arī Irānā un Irākā un Sīrijā sagrautie kultūras pieminekļi ir brūce mūsu sirdīs. 2017. gadā tika pieņemta rezolūcija, tas bija Kipras, prezolu, Kipras prezidentūras laikā. Mēs eh, tieši runājām par eh, kultūras mantojumiem, un eh, tas, ka Eiropas Savienība pievienojās starptautiskajai konvencijai cīņā pret kultūras mantojumu pārdošanu un nelikumīgu izlaupīšanu, ir apsveicami. Kiprā ir ļoti daudz kultūras mantojuma pieminekļu. Mēs saprotam, cik svarīgi tos ir saglabāt. Mēs saprotam, cik ļoti svarīga arheoloģija ir šā kultūras mantojuma tālāk nodošanā. Bet um, kultūras mantojums ne tikai raugās pagātnē. Tas ir arī šodienas liecība. 14. gadā Turcijas īstenotais genocīds notika ne tikai pret Armēniju, bet arī manas salas ziemeļos. Un toreiz tika sagrautas baznīcas un klosteri. Patiesībā to turpina arī Islāma valsts un izlaupīt tie pieminekļi okupētajās valstī, iz, izlaupītie muzeji tiek pārdoti, to vērtības tiek pārdotas internetā. Kā mēs varam iestāties par kultūras mantojumu? Kopš 12. gada Eiropas Savienībā ir izstrādāta programma, kas balstās uz apvienoto nāciju kritērijiem. Tādējādi mums ir ļoti labs ietvars, kā saglabāt kultūras mantojumu, Un eh, Kiprā šīs programmas ietvaros mums tiešām ir izdevies izglābt 31 kultūras pieminekli. Runiet arī par Armēnijas eh, kultūras pieminekļiem. Tas ir lielisks eh, piemērs, kā Kipras turki un Kipras grieķi mēģina panākt kopīgu mērķi, proti saglabāt Kipras kultūrālo mantojumu, kas eh, tomēr ir daudz senāks nekā tikai salas dalījums divās valstīs kopš pāris gadu desmitiem. Ļoti daudzas eh, ikonas, kas ir izvestas no Kipras, šobrīd atrodas eh, arī Turcijas okupētajās teritorijās un mūs uztrauc šo ikonu tālākā izdzīvošana. Tāpēc eh, griežos pie Eiropas Savienības institūcijām, lai tās izdarītu spiedienu uz Turcijas varas iestādēm, lai atgrieztu Kiprai, Grieķijas, Kipras daļai ortodoksu, or, ortodoksālās baznīcas mantojumu un es ceru, ka mēs būsim gatavi arī turpmāk saglabāt Eiropas kultūras mantojumu ne tikai šajā gadā, bet arī turpmāk. Un tuvākajos gados ir paredzēta mūsu kultūras mantojuma digitalizācija. Liels paldies! Ich möchte wirklich nochmal alle. Vēlreiz tiešām vēlos visiem atgādināt, ievērot uh, piešķirto runāšanas laiku, citādi mēs pilnībā neievērosim uz darba grafiku. Tagad uh, pāriesim pie vēl viena priekšsēdētāja. Rumānijas Senātu kultūras komitejas priekšsēdētāja Radu Kosmina Preda. Lūdzu, vārds jums. Vinte, vreau să vă spun câteva cuvinte despre patrimoniul cultural. Paldies! Textul centenarului Marii Uniri. În primul rând, doamna președinte, vreau să vă adresez. Šodien svinot Rumānijas simtsgadi, šajā gadā vispirms es vēlētos pateikties par šo iniciatīvu, lai šis parlamentārā tikšanās reize, kurā mums ir iespēja runāt par Eiropas kultūras mantojumu, kas veido mūsu Eiropas identitāti. Svarīgs brīdis. Eiropa Eiropu veido kultūra, Eiropu veido mūsu nāciju kopums, kas balstās uz kopīgām vērtībām. Kultūras joma ir viena no tām jomām, kurā mēs sadarbojoties varam panākt ļoti labs rezultāts starp dalību valstīm un nācijām. Un Eiropas uh, Savienības institūcijas var palīdzēt šajā darbā. Šeit vēlētos uzteikt Eiropas eh, mantojuma gada ietekmi uz Rumānijas kultūras pieminekļiem, proti viens no šiem pieminekļiem šajā gadā tika īpaši izgaismots, tam tika pievērsta uzmanība. 18. gadā Rumānijā kultūras uh, mantojumam tika piešķirta īpaša nozīme, pievērsta īpaša nozīme. Proti šogad mēs daudz runājām par Rumānijas simtgadi, un mūsu centieni saglabāt vēsturi caur kultūras mantojumu, runāt par Rumānijas identitāti Eiropā, tas viss mums šogad bija svarīgi simtgadus svinību pasākumos ļoti daudz tika uzsvērta arī kultūras dimensija manā valstī. Mēs eh, vēlamies šajos pasākumos iesaistīt visu Rumānijas eh, sabiedrību. Šā gada beigās eh, Bukarestē tiks organizēts kultūras mantojuma fórums simts gadus pēc Rumānijas apvienošanas. Mēs esam sagatavojuši stratēģiju, un mums ir arī nepieciešamie instrumenti, kā saglabāt kultūru. Daudz eh, mēs uzsveram gan eh, sabiedrības eh, nevalstisko organizāciju iesaistīšanos, tā arī restaurātoru iesaistīšanos ekspertu līmenī, arī kultūrālo minoritāšu kultūras mantu Arī nacionālo minoritāšu kultūras mantojums Rumānijā tiek eh, augsti novēr novērtēts, un šobrīd vesela virkne likumdošanas aktu jau runā par Rumānijas kultūras daudzveidības ietekmi uz kultūras daudzveidību Eiropā. Tas ir mūsu galvenais uzdevums, lai kultūras mantojums tik nodots nākamajām paudzēm. Integrēts eh, skatījums ļauj mums izmantot arī inovatīvas metodas, paraugprakses apmaiņa, administratīvais ietvars. Tas viss mums ir, tagad mums ir nepieciešams dialogs. Rumānijā kultūras padome saglabāju, sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām, mēģina strādāt pie šiem jautājumiem. Šis institūts ir organizējis veselu virkni semināru, lai noskaidrotu, kāds ir kultūras pieminekļu stāvoklis Rumānijā un ko ar tiem darīt tālāk. Mēs, deputāti, esam pieņēmuši veselu virkni likumdošanas aktu, lai nodrošinātu arī finansējumu šim darbam. Arī mēģinot eh, digitalizēt šo mantojumu un nodrošinot eh, Rumānijas simtgades eh, svinību laikā arī to kultūras mantojumu pieminēšanu, kas ir zaudēts, proti kultūras vērtības, kas nav kā celtnes, ļoti bieži tiek izvestas no Rumānijas, un 18. gadā šogad mēs vēlamies runāt par kultūras mantojumu. Un eh, nākamgad, kad ir paredzēta Rumānijas prezidentūra, es eh, vēlētos, lai arī mēs uzmanību pievērstu kultūras mantojumam. Paldies! Vielen herzlichen Dank auch für diesen. Liels paldies uh, par šo runu. Tagad nākamā runātāja ir Rēna Stefauska. Viņa ir kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja Fairum parlamentā, kur jūs sēžat. Lūdzu, vārds jums. Lielas paldies, dāmas un kungi, dargie kolēģi, liels paldies par šo iespēju izteikties Fairum asamblējas vārdā, jo īpaši mūsu kultūras komitejas vārdā vēlos mazliet runāt par kultūras mantojumu manā valstī. Kultūras mantojums ir viens no galvenajiem segmentiem, identificējot kultūru un Maķedonijas dažādo etnisko sabiedrību kopumu. Arhitektūra, mākslas darbi, freskas, ikonas, grāmatas, visādi pasākumi piedāvā neskaitāms iespējas izprast ikdienu, piedalīties tajā, aktīvi iesaistīties. Kā sabiedrībai un valstī mums ir jākoncentrējas diskusijās attiecībā uz to, ko vēlamies panākt ar kultūras mantojumu. Patiesībā, ko īsti kultūras mantojums nozīmē valstī? Vai tas ir tikai prece, gribam gūt no tās pēļņu, vai arī tā ir neatņemama civilizētas uh, dzīves sastāvdaļa. Vai mums kultūras mantojums jāplūko kā sloks, kā luksus, kā nepieciešamība, kā nepieciešamība ekonomikai, tehnoloģijām, sabiedrībai. Kultūras pārvaldības sistēmas ar dažādām aktivitātēm, kuras valsts var īstenot, lai aizsargātu kultūras mantojumu izmantošanu ir viens no galvenajiem aspektiem. Šobrīd vairuma sistēma vēl neatbilst ne tikai Eiropas uh, Savienības un valsts standartiem, kā arī pašas uh, valsts standartiem. Tādēļ gribu pieminēt, ka mēs šobrīd strādājam pie tāda modeļa, kas piešķirtu prioritāti kultūras mantojumam Maķedoniešu sabiedrībā. Uh, ņemot vērā gan reģionālo, gan Eiropas kontekstu. Protams, ka viens no galvenajiem jautājumiem vismaz mūsu gadījumā ir tas, kā vienlaikus varam panākt aizsardzību, institūciju darba efektivitāti, kas ir atbildīga par aizsardzību, kā arī pilsoņu izpratni par to, cik būtisks ir kultūras mantojums. Šis modelis, pie kura strādājam, ir saistīts ar Nacionālo stratēģiju kultūras attīstībai 2018. līdz 2022. gadam. Un pateicoties uh, iesaistīto institūciju efektīvajam darbam, kultūras komiteja ir stratēģijai piedāvājis deviņus grozījumus, kas īpaši skar kultūras mantojuma aizsardzību. Tāpat arī vēlos uzsvērt to, ka kultūras komiteja kuru es vadu, ir norganizējusi uzklausīšanu par Ohridas pilsētas un reģiona statusu, par šeit labi zināmo kultūras mantojumu, kas tiek atzīts arī no UNESCO. Kultūras komiteja ir pieņēmusi 24 uh, secinājumus un ieteikumus, kurus centrālajām un vietējām institūcijām ir jāņem vērā. Pašreizējās sistēmas ietvaros kultūras ministrija atbildīga par kultūras mantojuma aizsardzību. Aiz, kultūras mantojuma aizsardzības direktorāts ir neatkarīga iestāde, kas ir atbildīga tikai par juridisko regulējumu attiecībā uz arheoloģiskajiem izpētes vietām muzeju, atbildība par muzejiem daļai dala arī vietējās pašvaldības. Mūsu sistēmas mērķis ir pieņemt lēmumu par kultūras aizsardzības sistēmas decentralizāciju vai centralizāciju. Mūsuprāt, būtiski ir nodalīt trīs dažādus segmentus. Tie tad tiktu atspoguļot institucionālās atprā, muzeju darbība, aizsardzība un, protams, arī prevencija, tostarp izglītība. Šiem visiem trim pīlāriem jābūt relatīvi neatkarīgiem vienam no otra, taču vienlaikus saistītiem saistībā arī Eiropas un pasaules praksēm. Vienojušam elementam eh, mēs šeit paredzam izveidot vienojošu iestādi, šobrīd tā ir kultūras ministrija, taču mēs apsveram iespēju izveidot īpašu institūciju, kas nošķirtu tādas kultūras aktivitātes kā, piemēram, uh, laikmetīgi pasākumi, mūzika, teātris no paša tradicionālā kultūras mantojuma, vai nu materiālā vai nemateriālā uh, veidā, Tādējādi mēs nodrošināsim profesionālismu, saglabāšanas, restaurācijas un citās jomās, lai uh, pienācīgā kārtā aizsargātu kultūras mantojumu. Ņemot vērā to, ka Fairom ir Eiropas Unības kandidāta valsts, tad reformas, kas ir saistītas kultūras mantojuma aizsardzība, ir jāsaskaņo ar Eiropas Savienības akī noteiktajiem kritērijiem. Tas nozīmē galvenokārt to, ka ir jāapzinās, cik būtisks ir kultūras mantojums, jāpalielina ekspertīžu, profesionalitāte, uh, un jāiesaist sabiedrība. Lai nodrošinātu efektīvu, ātru procesu, ir jāiesaist arī citu valstu gūtās prakses. Un noslēgumā nedrīkstam aizmirst to, ka mantojums tas ir cilvēki, cilvēki pagātnē un nākotnē. Ko mēs šeit darām? Kā iesaistītie, kā politiķi, ko mēs darām pilsoņu, cilvēku, muzeju, uh, vēsturisko vietu labā. Šeit ir aktīvi jāiesaistās, jāņem vērā vienkāršo cilvēku raizes, vēlmes un vajadzības. Lielas paldies, liels paldies, saka priekšsēdētāji eh, Stefoskas kundzei. Un tagad nonākam pie pēdējā runātāja pirms diskusija kārtas. Šeit atkal kultūras komitejas priekšsēdētājs no Polijas senāta Jeržīs Fedorovičs. Kur jūs sēžat? Jā, lūk, vārds jums. Mówię po prostu to, co myślę i staram godāto priekšsēdētājs kundze, centīšos ieturēt runāšanas laiku, kas ir piešķirts, jo es neesmu uzrakstījis savu runu, izteikšos mutiski, vienkārši pieminēju pāris atslēgas punktus, eh, ņemot vērā to, ko jūs teicāt, un piekrīt jums pilnībā. Kultūrai mums ir jāpalīdz tikt galā ar identitātes krīzi. Vēlos jums pateikties par šīm diskusijām. Mēs svinām simt gadu neatkarības, neatkarību, kuru ieguvām pateicoties mūsu kultūrai, mūsu mūzikai, pateicoties mūsu dažādiem mūziķiem, kā Šopēnam un nu, mūsu tēlniekiem. Mēs izmantojam aktīvi mūsu kultūru un varu piekrist jums tajā, ko jūs minējāt, ka ar kultūru nevaram rīkoties uh, vardarbību, veicināt uh, rasismu, naidu. Mm, tas viss ir acīm redzami šodien, un šis gads ir ārkārtīgi nozīmīgs mums. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim arī pietiekamā mērā šo gadu izmantot tādā veidā, lai veicinātu Eiropas kultūru visā pasaulē, lai varētu šeit veicināt integrāciju. Vēlos arī pateikties Eiropai pēc daudziem komunisma gadiem, tieši pateicoties kultūrai, mēs esam kļuvuši par brīviem cilvēkiem. Tolaik es biju aktieris, vadīju nelielu teātri, strādāju ar tādiem cilvēkiem, kuriem brīvība bija ārkārtīgi nozīmīga. Viņi runāja par brīvību, Česlovskis un citi brīvību. Uh, ļoti plaši attainoja, atspoguļoja kultūru, un tas noved pie tā, ka mēs spējām miermīlīgi pāriet no komunisma. Vēlos jums pateikties, jo pateicoties jūsu palīdzībai, mums ir izdevies uh, uzbūvēt ļoti daudzus kultūras namus un ēkas, piemēram, Dancigā, Solidaritātes namu, Breslavā mūzikas centru. Mums ir izdevies uh, uzbūvēt uh, daudzas e Eiropas namus, arī pateicoties Eiropas Savienības līdzekļiem. Tādēļ ļoti īpaši vēlos pateikties par šo atbalstu, jo šā līdzekļi tika ieguldīti arī, lai restaurētu dažādus pieminekļus un kultūras, nozīmīgas kultūras vietnes. Mums nevajadzētu jautāt, ko Eiropa var darīt mums. Mums ir jāuzdod jautājums, ko mēs varam darīt Eiropai. Un es domāju, ka Polija var šeit ļoti daudz ko paveikt. Piemēram, mēs strādājam, lai veicinātu Eiropas integrāciju. Šeit vēlos pieminēt Eiropas ebreju festivālu, kur vadam. Mums ir arī Vuģā festivāls, festivāls, kas notiek pierobežā, kur mēs tiekamies ar Lietuvas vai Baltkrievijas dažādajām kultūrām. Mēs sastrādājamies arī ar Ukrainu restaurācijas jomā, un mums ir ļoti daudz veiksmīgu stāstu. Varētu pieminēt arī dažādus piemērus, piemēram, mazepes festivālu, Mazepas karogu. Šīs uh, auts tika atjaunots arī daudzām pareizticīgo baznīcām tika ieguldīta līdzekļu atjaunošanā. Es šajā īsajā runas laikā nevaru uzskaitīt pilnīgi visu, ko vēlētos, taču vēlos atsauties uz jūsu teikto. Uh, Jūs teicāt, ka nepietiek tikai ar ekonomiku, lai mēs justos kopīgi. Nē, kultūra ir ļoti būtiska. Protams, ka kultūra arī ir ekonomikas nozare. Varu pastāstīt, ka nāku no Krakovas, kas arī ir ļoti liela kultūras pilsēta, uh, saistīta ar literatūru. Mums ir gandrīz tikpat daudz turistu kā Venecijā. Mēs organizējam šeit dažādus kultūras pasākumus tikos arī Mihailoviču šī kongresa laikā, vienu no mūsu partneriem. Mēs kā deputāti šeit tiekamies, vēlos sveikt arī Gutjeres kungu, arī ar viņu aprunājos. Tiešām vēlos sveikt Alberto, jo mēs tikāmies Santiago de Compostelles pilsētā, tāpat arī vēlos uh, izteikties par mūsu kolēģi teikto no Fairam. Nesen vēl mēs jums sniedzām palīdzību restaurējot Ohredas teātra ēku un arī citās pilsētās ēkas. Es zinu, ka pārsniedz savu runas laiku, taču vēlos jums eh, sagādāt tādu kā pārsteigumu, jo es esmu aktieris un vai es drīkstētu uh, tagad izteikties dzējas vārdos, kas ir veltīta izglītībai un kultūrai. Tu, šo dzēju pauda. Uh, mūsu kultūras ministrs. Adresuję go do tych ludzi, którzy myślą o edukacji. Trzeba. Šis dzēnieks uh, e, dzīvoja trimdā un veltīja dzēju par izglītību atbildīgajiem. Ir jālasa vienreiz, divreiz, daudzu gadu garumā, un Beigās uz tavas rokas nolaidīsies putns, kas no tevis nebaidīsies, viņš atkal dosies projām. Ir jāraksta vienreiz, jāraksta divreiz, jāraksta gadiem ilgi, tik ilgi, kamēr uz tavas rokas atkal nolaidīsies putns un pavēstīs par tavas vientulības beigām. Tev ir jāpaļaujas uz šo putnu, jāuztic sev. Un tikai tā sāksies jauna pasaule. Vielen herzlichen Dank auch für diesen letzten. Liels paldies arī par šo pēdējo ļoti kulturālo ieguldījumu ar ļo, šo ļoti skaisto dzējoli. Liels paldies! Tagad varam pāriet pie diskusiju kārtas, un man atkal ir pieteikušies deviņi runātāji, tādēļ arī tagad man ir strikti jāierobežo runāšanas laiks uz vienu minūti. Sākumā došu vārdu mūsu kultūras komitejas priekšsēdētāja Itālijas parlamentā Luigi Gallo. Lūdzu, vai jūs esat šeit zālē? Jā, lūdzu. Galo kungs. Vārds jums viena minūte. Buongiorno, prezidente, buongiorno, cari kolēģi, cari kolēģi. Labdien, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, deputāti kungi. Liels paldies, ka varam šodiet uh, runāt par mums uh, tik ļoti strateģiskiem jautājumiem par kultūru un izglītību. Mēs, kā Eiropa, varam kļūt par kultūras supervalsti, superspēku. spēku Investējot kultūrā, mēs sniedzam ieguldījumu ne tikai ekonomikā, veicinam jauniešus. Nē, tā ir iespēja radīt pilnīgi jaunus ekonomiskos modeļus. Mēs varam ar kultūru veicināt attīstību, un es domāju, ka mums ir nepieciešama šāda veida attīstība. Mēs piedzīvojam ekonomikas, vides, vēsturiskās esamības krīzes, un mums par to ir jācīnās. Visiem ir zināmi fakti. Mēs dzīvojam tādā kultūras ekonomikas modelī un piedzīvojam krīzes citās jomās, taču, manuprāt, kultūra var nodrošināt pretošanos, nodarbinātību, ekonomiskās aktivitātes. Un tad, kad mēs runājam par attīstību, tad mums vajadzētu arī domāt par to, kāda veida budžeta līdzekļus paredzēsim kultūrai un izglītībai. Tas ir liels izaicinājums, tas mums ir nepieciešams arī, lai kopīgi Eiropā turpinātu. Liels paldies! Nākamais runātājs Reinharda Pišeka kungs, kurš ir Austrijas eh, parlamenta kultūras komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, paldies, eh, dāmas un kungi, paldies, priekšsēdētājs kundze. Kultūras eh, mantojuma gads 2018 kaut kādā veidā ir vēstures apzināšanās posms, tas, ko mēs redzam ar acīm, uz ko mēs varam atsaukties vēsturiski un runāt par Austrijas vēsturi, mēs piedzīvojam uh, pirms pāris gadiem tūkstošu gadu mūsu valstī. Un vēlos runāt par aktualitātēm. Tad, kad jūs 7. un 8. decembrī viesosieties eh, Vīnē, eh, vēlos jums pastāstīt, ka Vīnes kultūras mantojums tagad ir apdraudēts. Un mums šeit vajadzētu pievērsties uh, iemesliem šai situācijai, jo arhitektūras eh, likumus nosaka vietējās pilsētas eh, mēri, priekšsēdētāji. Un šeit ir jāpiemina, ka 60% vīnas apbūves ir eh, no baroka laikiem. Un mēs vēlamies, lai daudz lielāku uzmanību tiktu pievērstu kultūras mantojumam vīnai un arī citu vietu. Uh, Paldies! Nākamais runātājs Feliks Monteskju no Spānijas senāta. Kur jūs sežat? Jā, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Kultūra un kultūras mantojums ir visa pamats Eiropas identitātei, un mums tas ir jāspēcina Visi daudzie pīlāri, ku ilgspējība, inovācijas, modernizācija, kurš spēcinājām kurš 2014. līdz 2018. gadam, ir būtiski, un kultūra ir tiesības, kas ir eh, spēkā dažādām teritorijām, dažādiem lauku reģioniem un pilsoņiem šajās valstīs. Mēs runājam par pieejamību ne tikai reģionos cilvēkiem, bet arī tiem, kas strādā šajās ēkās, šajos kultūras mantojuma ēkās. Runa taču ir par izglītību, par pilsētiem, par mūsu ainavām. Tas viss ir jāaizstāv, jāaizsargā. Tāpat arī tradīcijas, amatniecība, kas gadu simtiem ilgi uh, ir veidojusies šajos reģionos, tas viss ir jāaizsargā. Liels paldies! Nākamais runātājs nāk no mūsu komitejas puses Eiropas parlamentā Džūlija Vorda. Lūdzu, viena minūte. Sākumā vēlos eh, pateikt, cik tiešām ārkārtīgi bagātīgas sarunas mums šeit notiek. Es arī esmu aktrise, rakstniece un dzēniece, taču šeit Eiropas parlamentā es iemācījos īsu runu mākslu. Un uh, es uh, tiešām priecājos, ka mēs izmantojam radošumu un kultūru mūsu debatēs. Tas ir būtiski. Vēlos apsveikt mūsu brīvprātīgos uh, kas bieži izveido nozīmīgas iniciatīvas, kuras vēlāk pārņem dažādas institūcijas. Piemēram, mans draugs Maikls Mēls, kas dibināja organizāciju Ebreja mantojuma fonds, kurš īsteno kartēšanu Eiropas sinagogām. Un es zinu, ka nesen Krakovā notika konference par urbāno ebreju mantojumu, kurā viņš piedalījās. Un tas viss notika Eiropas kultūras gada, mantojuma gada ietveros, un šīs lietas ir ārkārtīgi nozīmīgas, kas liecina par to, ka Eiropa darbojas ļoti labi, apmainās labajām praksmēm. Un noslēgumā vēlos pieminēt saglabāšanu, restaurāciju. Mums neizdosies to īstenot nākotnē, ja mēs neizmantosim digitālos rīkus. Un šeit ir būtiski pieminēt Sīrijas uh, uzņēmēju, kurš pazuda, tika nogalināts, un pirms viņš tika nogalināts, pirms viņu ISIS nogalināja, viņš izveidoja 3D versiju Palmīras pilsētai. Un pateicoties tam, mums izdosies atjaunot šo pilsētu, bet daudz no jums varbūt nezināja šo cilvēku, Baselu Katveru. Viņa darbs bija ļoti nozīmīgs, un viņš pēc tā arī ir mīris. Liels paldies! Nākamā runātāja nāk no Kosovas parlamenta. Viņa ir kultūras komitejas vicepriekšsēdētāja Haksins kundze. Kur jūs sēžat? Laikam jūs vārds pareizi izrunājas teuta. Dāmas un kungi, jūs dzirdat stāstus par Kosovu aicinājums apmeklēt Kosovu un iepazīties ar realitāti. Kosovas republika ir gatava uzņemties savu atbildību dalībai UNESCO un citās starptautiskās organizācijās. Un to visu apstrīd Serbija. Mēs aicinām Serbiju uh, atgriezt nozaktos artefaktus un arhīvus. Liels paldies! Liels paldies! Tagad vēlreiz došu vārdu Vesnei Ķekovičai no Horvātijas parlamenta. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka vēlreiz varu izteikties! varēšu turpināt to, ko jau iesāku, jo īpaši vēlos uzsvērt to, ka Horvātijas republika ir tāda valsts, kurā ir ļoti bagātīgs kultūras mantojums. Ļoti daudz lietas ir iekļautas UNESCO kultūras mantojuma sarakstā un attiecīgi aizsargātas. Taču, diemžēl, daļa no šī bagātīgā mantojuma ir apskādēta pagājušā gadsimta karos. Šeit galvenokārt tika sagrautas mūsu pilsētas, vecpilsētas, piemēram, Dubrovnikos, Bukovarā, taču arī mūsu galvaspilsētā Zagrebā notika postījumi. Taču tagad, 27 gadus pēc kara, Daļa no, lielākā daļa no šo kultūras mantojuma ir restaurēta, aizsargāta, iekonservēta. Un vēlos šeit pieminēt to, ka mēs izmantojām arī daudz Eiropas Savienības nodrošinos līdzekļus, starptautiski nodrošinotos līdzekļus, un šeit attiecīgi vēlos uzsvērt to, cik būtiski ir kultūras mantojuma saglabāšanas vērtība, jo šī kultūras mantojuma gadā Horvātijā tiek organizēta liela izstāde ar nosaukumu Kultūras mantojuma noslēpumainā dzīve. Šī izstāde tiks atvērta 4. atklāta 4. decembrī. To organizē Eiropas restaurācijas organizācija, kas šogad piedzīvo 20 gadu pastāvēšanas jubileju, un šeit mēs vēlamies uzsvert to, cik būtiski ir saglabāt, aizsargāt pašiem savu kultūras mantojumu. Paldies! Nākamā runātāja. Nākamais runātājs Andrija Popovičs kungs, ja pareizi atceros, viņš jau izteicās un pārstāv Melnkalnes parlamentu. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies! Paldies! Eh, vēlreiz paldies, ka dodat man vārdu. Ļoti svarīgi man ir ne tikai piedalīties šajās diskusijās, bet arī nāk klajā ar idejām. Tā tad kultūras mantojums, kultūras mantojums Melnkalnē. Vairums mūsu Eh, kultūras mantojumi atrodas eh, konkrētā iela, ielajā, kas eh, tika celti gan Venēcijas republikas laikā, gan arī Austro-Ungārijas impērijas laikā. Un tie ir mākslas darbi, pavisam kopā šādu baznīcu un klosteru ir ap 30. Un Kotoras katedrāle ir viena no vecākajām Eiropā celta 9. gadsimtā. Šobrīd šī katedrāle ir izaugusi jau papildināta ar, dažād, ar dažādiem klosteriem. Tas ir milzīgs komplekss. Un šī kultūras centra, šis kultūras centrs ir sava veida as visai kultūras dzīvei Melnkalnē. Tā ir kultūras celtne pašā Melnkalnes sirdī, kas ir spēlējusi ļoti būtisku lomu Melnkalnes vēsturē. Un, kā jau es teicu, tajā ir brīnišķas freskas, kas ir veidots Bizantijas laikmatā.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 tiešām ir ievērojama mūsu valsts kultūras personība. Savu mandātu uzsākām ar to, ka aicinājām komisiju piešķirot līdzekļus kultūras jomai, rīkoties elastīgi. Attiecīgi tika ieviesti divi ierobežojumi Pirmais attiecās uz kvotām, un otrais attiecās arī uz pašiem finansējumiem objektiem. Un vēlos norādīt uz šo faktu, ka šobrīd nekas nav mainījies, taču šeit būtu jāgroza lietas. Lielas paldies, un tagad pāriesim pie pēdējās runātājas šīs diskusija kārtas laikā. Dragana Kostič no Serbijas parlamenta. Lūdzu, viena minūte jums. Paldies! Serbijā ir Ministērstvo kultūra. Paldies! Serbija un tās kultūras ministrija strādā, lai saglabātu Serbijas kultūras mantojumu, un es vēlētos uzsvērt šobrīd aktuāli īstenojumos projektus, kuru ir vairāku, vairāki. Šie projekti ir saistīti ar vairākām karalistēm, kuras vēstures gaitā ir pastāvējušas Serbijas teritorijā. Šeit ir vietā pieminēt arī imper, im, imperatoru Konstantīnu, kurš Serbijā ieviesa kristietību. Un Serbijā ierodas arvien vairāk turistu, kuri ir ieinteresēti tieši šajā kristīgi vēsturiskajā mantojumā. Uh, Par Kosovu runājot, es domāju, ka šīs nav pareizais fórums, kurā diskutēt par šiem jautājumiem, bet eh, patiesība, lai nāk gaismā vēlāk. Dank. Liels paldies! Ar to mēs esam noslēguši otrā paneļa diskusijas un varam pāriet pie trešā diskusiju paneļa un vienlaicīgi arī pēdējā tematiskā paneļa. Uh, Kultūras mantojums un izglītība. Dažus aspektus no šīs kārtas mēs jau pieminējām rīta diskusijās, un tagad došu vārdu Sabīnas Ferhājienas kundzei, kas vakardien vadīja darba semināru. Lūdzu, veicat nelielu kopsavilkumu par vakardienu. Paldies priekšsēdētāji pagājušā, pa, vakardienas pirmā paneļa. Uh, daļā mēs uzklausījām komisijas prezentāciju par to, kas tika paveikts pirmo 12 mēnešu laikā Eiropas kultūras mantojuma gada laikā. Šeit īpaši tika pieminēti divi galvenie centrālie plāni attiecībā uz kultūras mantojumu, ka ir jāizglīto cilvēki par kultūras mantojumu, jāizmanto šis mantojums kā izglītības instruments dažādās uh, sabiedrības grupās. Mēs turpināsim uh, finansēt kultūras projektus. Šeit ir nepieciešams pienācīgs finansējums, jo tas atbilst to vērtīgumam. Tik izmantots apvārstas 2020, lai finansētu šādus projektus solidaritātes korpus, kas attiecas uz Eiropas jauniešu korpusu un Erasmus. Ir vesela virkni ilgstermiņa projektu, kas ir uh, ieplānoti, un komisija izstrādā arī kultūras mantojuma rīcības plānu. Tiek atbalstīta ar dažādas iniciatīvas, kā mantojums skolās, kas ir saistīts ar e-twinning platformas, izstrādāt dažādas darbsināšanas skolotājiem un tā tālāk, un šeit ir ieskļauti apvienotie UNESCO un Eiropas projekti par netaustāmo mantojumu. Mēs uzklausījām dažādus piemērus par dažādajiem projektiem. Šis mantojuma gads ir tiešām stimulējis iesaistīšanos Eiropas nacionālā un vietējos līmeņos. Notika daudz diskusiju par galvenajām mācībām, turpmākajam darbam, par sinerģiju atbalstīšanu starp izglītību un kultūru. Gan kust taustāmās gan netaustāmā mantojuma jomā ir jāpaukstina pieejamība. Šeit ir jāiesaista skolas ar praktisko dzīvi. Šeit var piemērot dažādas maigās prasmes. Ir būtiski, lai dažādas interešu grupas var piedalīties pārvaldībā, ir jāpiemēro jo īpaši pieeja no apakšas uz augšu. Izskatās, ka tieši reģionālais līmenis šeit mm, spēlē ļoti būtisku lomu. Runājot par izglītību, kultūras mantojuma jomā, šeit ir jau daudz vairāk jāmodernizē izglītības saturs skolās. Šis saturs ir jānodrošina pēc iespējas agrāk taču šeit jārīkojas daudz aktīvāk. Tāpat ir jāveicina mobilitāte, jo īpaši jauno profesionāļu jomā šeit lielu nu, ieguldījumu var sniegt virtuālās apmācības. Papildu ir jāparedz gan formāls, gan neformāls rīcības un iniciatīvas. Brīvprātīgais darbs var palīdzēt gan saglabāt kultūras mantojumu, Un šeit īpaši lomu spēlē solidaritātes korpus, īpaši jauniešiem. Šeit ir nepieciešams attiecīgs regulējums, taču tam ir jābūt pietiekam elastīgam, lai atbilstu realitātei. Tāpēc ir būtiski atkāpties no tradicionālās zinātniskās, akadēmiskās pieejas, ņemot vērā jauno attīstību, virtuālie instrumenti kultūra, māksla nav tikai papildinājums. Tas ir būtisks pamatnozaris. Tāpat arī jāveic lielāku ieguldījumu dažādos izglītības priekšmetos, ir ļoti būtiski sastaistīt kultūru ar izglītību. Ir jāņem vērā arī iepriekšējo paneļu teiktais attiecībā uz kultūras mantojumu, identitāti, kultūras mantojumu saglabāšanu. Ja mums neizdošies daudz labāk īstenot izglītību, izmantojot mākslu, tad mēs zaudēsim ilgtermiņā, apzinoties, cik nozīmīgs ir mūsu kultūras mantojums. Lielas paldies! Lielas paldies par šo visaptverošo kopsavilkumu, par vakardienas diskusijām, kas izskatās, ka bija ļoti plašas. Un Tagad apsveicu šīs sarunu kārtas rinātājus. Sākumā došu vārdu Nikola Gešē Kelnings kundzei, kas ir Briseles Brīvās universitātes pētniece un īsi pastāstīs par savām atziņām. Lūdzu, vārds jums. Voisi? Kur jūs sēžat? Ah, thank you, members of the Euro. Paldies! Paldies, un arī šeit eh, vēlētos sveikt eh, dalību valstu parlamentu deputātus. Tā bija kulta komiteja, kur pasūtīja šo pētījumu, un mēs runājam par iespējamu saikni starp izglītību un kultūras mantojumu politikas veidotājiem. Tātad eh, Kā šo saikni padarīt ciešāku, kādā veidā kultūras mantojums tiekoties ar izglītības iespējām rada jaunas iespējas, rada jaunas iespējas veidot atbildīgākus pilsoņus un veidot kultūras mantojumu arī nākotnēm. Lasot eh, statistikas datus un dažādus pētījumus, ir skaidrs, ka ir atšķirības starp dalību valstīm, mākslas izglītības iegūšanas iespējām, mākslas izglītības garumu un līdzīgi. Tāpēc eh, izveidot saikni starp izglītības politiku un kultūras iestādēm, uh, Gan izglītības iestāžu, gan kultūras iestāžu valstīs parasti ir tik ļoti daudz, ka izveidot tādu kā zirnekļa tīklu ir pietiekami grūti. Bieži vien eh, šajos pētījumos parādās tas, ka šīs saiknes nav daudz. Ir eh, dažādi projekti, kas tiek īstenoti izglītības iestādēs, un e, šādas projekts ir īstenojusi arī Eiropas Savienība. Ir pat e, tādas izglītības iestādes, kuras e, domā par visu Eiropas līmeni, piedaloties dažādos projektos un dažādās apmaiņās. Un šādu piemēru ir daudz. Un tomēr šī saikne nav pietiekama cieša. Kāpēc? Daudzos dokumentos parādās, ka runāt par kultūras mantojumu izglītības iestādēs daudziem šķiet garlaicīgi, stagnējoši. Šeit tika pieminēts, ka Eiropas kultūras mantojuma gadā tika īstenota vesela virkne projektu, pasākumu desmitiem tūkstoši, un varbūt, ka no šiem pasākumiem mums vajadzētu mācīties. Citu starpā vakar paneļdiskusijās diskusijās Mēs eh, dzirdējām par to, ka, piemēram, muzikālās stundas un mūzikas mācīšana skolās eh, daudzās dalību valstīs šobrīd ir pārtraukta. Arī tas būtu solis pretim kultūras eh, mantojuma saglabāšanai. Bieži vien šī te sadarbība starp kultūras iestādēm un izglītības iestādēm nav cieša dažādu apsvērumu dēļ. Šeit jau izskanēja un eh, noteikti, ka tas eh, parādīsies arī mūsu rekomendācijās, ko tad darīt par eh, izglītību un tās saikni ar kultūras mantojumu. Mēs ieteiktu Eiropas parlamentam izveidot tādas izglītības programmas, kas darbotos visai Eiropas līmenī un iekļautu kultūras mantojuma mācīšanu uh, izglītības programmās, iekļauta visās mācību programmās, pie tam kā obligātajās, tā arī fakultatīvajās daļās. Ir jābūt pilnīgi skaidrai kultūras mantojuma definīcijai, kā kultūras mantojums tiek mācīts mākslas izglītības iestādēs, jo patiesībā atrunāt mantojuma saikni ar mācību procesu nevienmēr ir viegli. Protams, paraugu prakses apmaiņa. Piemēram, apmeklēt konkrētas kultūras eh, pieminekļus, mācīties uz vietas. Paraugu prakses dalību valstīs ir, bet kā to nodot citiem, tas nevienmēr darbojās ir izveidota visa Eiropas muzeja vadītāju padome, un eh, arī šo fórumu varētu izmantot. Un tomēr ļoti daudz eh, arī digitālās pasaules piedāvājuma. Tātad šis piedāvājums ir, informācija ir, bet bieži vien tās saņēmēji tiek pārpludināti ar informāciju. Būtu iedzīvotāji jāizglīto arī par eh, rekonstrukcijas un restaurācijas programmām. Šeit varētu izmantot kā Erasmus Plus programmas piedāvāto, tā arī citus rīkus. Un visbeidzot, ir nepieciešams arī finansējums, finansējums ilgtermiņā. Un jābalstās arī uz iedibinātu praksi, tādu praksi, kas ir izrādījusies dzīvot spējīga un laba un eh, izveidot eh, ciešas saiknes ir daudz svarīgāk nekā atsevišķas konferences vai atsevišķi pasākumi. Sirsnīgs paldies arī par šo pienesumu. Es domāju, ka tieši pēdējais, ko jūs sacījāt, ņemot vērā nu pat izgāzušās sarunas par 2019. gadu budžetu, ir īpaši svarīgi, ka mums ir jācenšas nedaudz uh, ilgspējīgāk arī eh, savus finanšu līdzekļus izmantot, ja nu mēs tos iegūsim. Sirsnīgs paldies! Un tagad aicināšu kolēģi Rafaelu Žerāra kungu no Francijas Nacionālās asamblējas. Došu viņam iepriekš vārdu, jo viņam nedaudz ātrāk nāksies mūs pamest. Došu viņam vārdu, lūdzu, Žerāra kungs. Sirsnīgs paldies, priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies eh, Eiroparlamenta deputātiem. Paldies dalību valsts deputātiem. Es tātad pārstāvu Francijas Nacionālās asamblējas kultūras komiteju. Mēs šīs divas dienas runājam par Eiropas kultūras mākslu mantojumu. Mēs runājam par literāro mākslas, mūzikas mantojumu, ne tikai par arhitektūrālo mantojumu. Un, ja mēs vēlamies dzīvot arī turpmākās paudzes, tad mums viss šis mantojums ir jānodod skolās. Eiropa vienmēr ir bijusi arhitektūras, mūzikas un mākslas krustcerēs. Atcerēsimies kaut vai gotisko arhitektūru, romāņu, bizantisko arhitektūru. Mēs esam piedzīvojuši laikmetus Eiropā, kurus mēs saucam par renesansi un jūgenstilu. Tas ir ļoti svarīgi. Protams, ka arhitektūra veido mūsu ielu vide, bet ne tā ir nevienīgā kultūras identitāte. Mūsu kultūras identitāte ļauj mums izveidot eiropeisku cilvēku um, identitāti, ja vēlties nāciju pat pasaulē. Mums ir jārunā kā par materiālo, tā par nemateriālo kultūras mantojumu. Mēs runājam par kopīgu Eiropas kultūru, bet zem tā ir vairākas apakškultūras. Šorīt eh, Makrons, Francijas prezidents, apmeklēja Molembekas rajonu Briselē, kurā arī parādās kultūras sajaukums, kas varbūt raksturo mūsu mūsdienu Eiropu. Un eh, šāda sadarbība, šāda partnerība ir jāveido ne tikai starp māksliniekiem un starp izglītības iestādēm, bet starp visiem. Kā jau kolēģi tikko teica, eh, Portugālē jau pamatskolā, sākuma skolā tiek sākta mācīt viena svešvaloda, jo tas paplašina cilvēku redzesloku. Uh, ir eh, ļoti svarīgi, lai bērni tiešām neatkarīgi no viņa sociālās izcelsmes gūtu labumu un pieeju kultūras mantojumam. Un mm, pagājuši gada tika pieņemts lēmums Francijas skolās bērniem mācīt kultūras mantojumu. Tas ir jaunums. Mēs eh, jau zinām, ka ir vesela virkne mākslas aktivitāšu, kas tiek mācītas skolās, kas parasti ir saistīta ar praktiskām aktivitātēm, kaut ko izveidot no māla, kaut ko nospēlēt, bet kultūra ir kas daudz plašāks. Tātad, ko mēs esam pieņēmuši e, api, asamblējā? Piemēram, bieži vien dažādi pulceņi Francijā, bija tikai vidusšķiras eh, preference, bet šobrīd um, mākslas mācīšana tiek eh, ierakstīta skolu programmās. Šī te mākslas izglītošana attiec ne tikai uz uh, lietišķās mākslas mācīšanu, bet arī uz mūzikas mācīšanu. Un no 18. gada septembra Eh, skolas klases par brīvu tiek vērstas uz koncertiem, un arī mūzikas mācīšana un spēlēšana tiks iekļaut skolu programmās. Arī slaveni mūziķi un mākslinieki dodas uz skolām ar koncertiem. Tādējādi mēs eh, esam pārliecināti, ka bērnu un jauniešu iepazīstināšana ar Francijas kultūras mantojumu būs ciešāka un eh, skolas bieži dod uz viņu tuvumā esošiem muzejiem. Lai skolēns iepazīstinātu ar mākslu, skolēnam ir jādod zināma automāta, au, autonomija, jo tādējādi eh, skolēni var veidot savu kultūras piedzīvojumu ir izveidota īpaša aplikācija, tā saucamā geolokalizācijas aplikācija, kas eh, ļauj skolēniem iepazīsties ar viņiem apkārt esošajiem kultūras objektiem. Šī metode tiek piedāvāta ļoti jauniem skolēniem, un eh, arī Mateo Renci valdība piedāvā šādu aplikāciju Itālijā, bet eh, mēs uzskatām, ka šo ideju vajadzētu pārņemt arī citām valstīm. Uh, ja šī metodika izrādīsies veiksmīga, tad eh, es domāju, ka arī citas dalību valsts varētu to pārņemt, jo šī te kultūras piedāvājums mobilajās ierīcēs, kas ļauj cilvēkam apzināties, kur atrodas kultūras objekts, un tad uz to aiziet fiziski ir ļoti svarīga. Paldies! Vielen herzlichen Dank. Mhm, sirsnīgs paldies par šiem ļoti daudziem pozitīviem piemēriem, kā man šķiet, par kuriem jūs pastāstījāt. Tagad Marija Augusta Santos no Portugāles parlamentu. Lūk, kur viņi ir, lūdzu, jūdas vārds. Paldies, priekšsēdus kundze. Portugāles parlamenta vārdā. E, sveicu visus klātesošos. Mēs esam mūsu atmiņa, mūsu atbildība, kur uzņemamies. Bez tās mēs varbūt neesam pat pelnuši eksistēt. To rakstīs Jose Saramago 1994. gadā. Viņš bija literatūras Nobeļa premijas laureāts. E, kultūras mantojuma gads ir mūsu kolektīvās piemiņas. Uh, svinēšana un pieņemšana, bet tas arī nozīmē atbildību, tas arī nozīmē, ka izglītībai un zinātnei ir um, jātiek atzītai, uh, mums ir jābūt, jāaug savās kopīgās zināšanās un mūsu mantojums ir ļoti svarīgs, tas jānodod nākamām paudzēm. Portugāla ir uh, E, valsts, kas ir ļoti atvērta pasaulē. Tā ir ilggadīga vēsture un diaspora, kas izkaisīta visos pasaules kontinentos. E, tā ir ļoti emocionāla valsts, kas ir ļoti atvērta cilvēktiesībām. E, mēs vēlamies veidot arī nākamo pauģu nākotni. Daudzējādā zinā Portugāle uzskata, uh, ka kultūra ir viens no demokrātijas un nacionālās identitātes pīlāriem, kas jāpadara pieejams visiem. Mums nepieciešams pastāvīgi strādāt pie mūsu kultūras mantojuma saglabāšanas, no jauna apgūšanas un nodošanas nākamajām paudzēm, priekš kā ir nepieciešama Kultūras politikas aptver arī izglītības un zinātnes jomu. Izglītības jomā mums ir vajadzīga metodiska, pastāvīga darbība. Tādēļ daudz vairāk jāizgaismo mākslas un garas uh, eh, uh, eh, humanitāras zinātņu uh, Eh, eh, atziņas eh, izglītības programmās skolās. Arī zinātne ir jāņem, jāliek lietā kultūras mantojuma saglabāšanā un tā. Tādēļ arī mums ir jāstiprina demokratizācijas process, lai visiem cilvēkiem ļautu kultūras vērtības baudīt. Um, mums ir nacionāls mākslas plāns, kas vēršas pie skolēniem un uh, līdzīgs plāns mums jau ir arī uh, lasīt prasmes un uh, filmu veicināšanas nacionāla plāniem. šos uh, um, uzdevumus mēs varēsim izpildīt, ja sadarbosies centrālā vāra, pašvaldības, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Eiropas Savienības kultūras mantojums ir mūsu kopīgā identitāte. Tas ir šīs trijotnes izglītības zinātne, kultūras mantojums, um, vienotais ēnkurs. Mēs vēlamies sociālu, politisku un kultūras attīstību, kas to ņemt vērā. E, skolai jābūt e, tādai, kas to visu arī veicina un īsteno, kā arī UNESCO ieteikums. E, mums jāaudzina pilsoņus, kas ir atbildīgi, eh, kas apzinas kultūras mantojumu vērtību, ka tā ir privilēģija to apgūt. Īpaši jauniešiem tas ir jānodod šis vēstījums. Izglītībai ir jāņem vērā šīs vērtības, jāintegrē tās un, lai jaunieši tās varētu apgūt, ir daudz sinerģijas starp izglītību un publisko politiku un kultūras mantojumu jomu, taču vēl ar esošo nepietiek. Mums ir nepieciešams spēcīgākas struktūras, lai to visu savienot. Mums jāsadarbojas labāk, veiksmīgāk, ciešāk, lai šī sadarbība būtu vēl dziļāka un mūsu zināšanas, mūsu vērtības, mūsu resursi nāktu par labu visiem. Uh, tādā kā sadarbības tīklā. Šajā globalizācijas laikmetā vairs nav um, autonomu kultūru. Mums vajadzīgs arvien vairāk savstarpējā cieņas un dialoga starp civilizācijām uz cilvēktiesību uh, pamatu un tiecoties uz mieru. Tagad mēs esam nosvinējuši 40 gadus kopš Eiropas cilvēktiesības deklarācijas. Eiropai ir jābūt uh, kā gaišam piemēram šajā kultūras un izglītības jomā, jo tās ir vērtības, kas mūsu garu ceļ un padara mūs cilvēcīgus. Mums ir nepieciešams uh, humāna politiska pūliņa, mums ir visiem jāstiprina sava Eiropas uh, identitāte. Citēšu Albertu Camus, eh, literatūras Nora uh, Lobeļa balzas laureātu. Bez kultūra, bez brīvību, kuru tā mums nes sabiedrība, lai cik tā būtu pilnīgi ir tikai džungļu sabiedrība tādēļ. Katra autentiska radoša darbība ir dāvana nākotnē. Jā, paldies, sirsnīgs paldies par jūsu uh, kaismīgo aicinājumu, uzsaukumu. Un tagad Teuta Hadžu no Kosovas, Kosovas parlamenta. Paldies, mēs kā grupa vienojamies, ka es grupas vārdā eh, dažus vārdus sacīšu par šo jautājumu. Dāmas un kungi, kultūras mantojums Kosovā ir bagāts un tas e, eh, atsauc uz e, ļoti senu vēsturi. Mēs uzskatām kā valsts un tauta, ka kultūras mantojuma daudzveidība ir ļoti vērtīga Eh, kas mums ir jāglabā un jānovērtē. To eh, sargā mūsu eh, konstitūcija un mūsu likumi. Kosovas republika investē visu kopienu kultūras mantojumā vien, uz vienlīdzīgiem pamatiem. Mums ir bagāts kultūras mantojums, kas ir mūsu skatījumā svarīgs Eiropas kultūras mantojuma uh, Eh, elements. Tādēļ Eiropas Savienībai būtu jāinvestē būtiski līdzekļi, lai šo mantojumu iespējami labāk saglabātu. Ir vērts apciemot mūsu valsts, lai aplūkot šo vērtīgo uh, kultūras mantojumu, un tas pilnīgi atšķirās šī realitāte no tā, ko esam dzirdējuši no serbu delegācijas pārsēm šodien. Tūkstošiem uh, um, mūsu mākslas darbu esam zaudējuši, nodevuši uz Belgradai, tie būtu jāatgriež Kosovas republikai. Paldies! Paldies! Tad tagad. Zu Emrula Imrula Išla un es gribētu sirsnīgi atvainoties par to, ka e, mums diemžēl neizdevās nodrošināt e, tulkojumu no tulk, turku valodas. Mēs e, mēģināsim noskaidrot, kādēļ tas neizdevās. Šodien vakar izdevās, mani tas kaitina, esmu neapmierināta ar to. Es lūdzu jūs piedot, ka mums neizdevās turku tulkojumu šodien nodrošināt, bet es zinu, ka jūs savu šodienas prezentāciju esat angļu valodā gatavojis. Tagad lūdzu uh, tagad mūs eh, iepriecināt ar savu prezentāciju. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, ehm, priekšsēdus kundas, dargie kolēģi. Vispirms vēlos paust pateicību Eiropas parlamentu par šīs sanāksmes organizēšanu. Esmu pārliecināts, ka dalīšanās ar zināšanām dos pienesumu tam, lai mūsu attiecības attīstītu pozitīvu. Turcija ir kandidāta valsts, kas ved sarunas par uh, E, e, dalībvalsts statusu Eiropas Savienībā, un kā tāda Turcija pievērš lielu uzmanību mūsu attiecību kultūras aspektiem, kā arī visam, kas attiec uz kultūru un izglītību. Šajā kontekstā 26. sadaļas ietveros izglītību un kultūru mēs strādājam e, e, ņemot vērā Eiropas Savienības kultūras politika. Turpīt gat, Turcija gatava sākt um, sarunas par visiem sadaļām. Diemžēl ir politiski mākslīgi šķēršļi eh, sarunu paplašināšanai. Turcija uh, piekrīt uh, Eiropas Savienības mērķiem saglabāt kultūru, da, kultūras daudzveidības uh, sargāšanai, kultūras mantojuma glabāšanai. Šajā ietverā Turcija nes pienesumu Eiropas kultūras darbkārtībai vēlas uzlabot starptautisko sadarbību īpaši UNESCO ietveros. Turcija ir piedalās daudz, ir daudz starptautisku konvenciju dalībvalsts, tie skaitā, kas attiec uz kultūras mantojumu, un šajā garā arī strādā. Kopš 2004. gada Turcija ir piedalīsies Eiropas Savienības izglītības jauniešu un sporta programmās kā kultūra programmā. šīs programmas finansējums ir palīdzējis eh, tulkot eh, turku literatūras darbus. Eh, mēs um, esam izvērsuši dažādas kultūras sadarbības projekts. Mēs sadarbojamies ar starptautiskām organizācijām kā UNESCO, Interpol un starptautisko muitas organizāciju, lai nepieļautu vēsturiskā mantojuma kontrabandu. Uh, Turcija pievērš lielu uzmanību kultūras mantojuma atgriešanai e, izcelsmes valstī. Mūsu valsts ir visu starptautisko e, nolīgumu dalībvalsts, e, kas parada šo e, nenovērtējamo mākslas vērtību atgriešanu izcelsmes valstī. Turcija ir mērķvalsts un kā tādai tai ir jādod konstruktīvs pienesums šo jautājumu risināšanā. Visām valstīm ir jāpastiprina savstarpējā sadarbība, apzinoties savu atbildību, kas izriet no starptautiskiem pienākumiem. Turcija stingri noraida kultūras um, um, mantojuma postīšanu. Mūsu valsts ir dalībvalsts konvencijā kas e, vēršas pret kultūras e, īpašuma e, nelegālo eksportu, transportēšanu, un mēs izdarām pūliņus, lai savā teritorijā atrastos zaktos mākslas priekšprests atgriezt e, izcelsmes valstī. Piemēram, kultūras un turisms ministri ir organizējuši darbnīcas mūsu izpildu e, orgānu darbiniekiem, e, ir sarakstīti, saražot diplomu, kas ir izplatīti, lai dotu pienesumu tātad šo zakto mākslas darbu atgriešanai, ņemot vērā politiskās problēmas mūsu kaimiņu valstīs. Visbeidzot, po, Turcija pieliek pūliņas savā izglītības sistēmā, eh, arī, eh, lai glabātu kultūras mantojumu veiksmīgāk. Turcija piedalās dažādās programmās, Twininga projektos eh, izglītības jomā, kas attiec arī uz mūžilgo izglītību, kas ir ļoti svarīgi arī jaunatnē. Dārgie kolēģi, savrunu vēlos nobeigt, paužot dažas eh, bažas mūsu kultūras, mūsu reliģija, mūsu sociālā eh, sapratne neļauj postīt nekādas reliģiskas vai svētas Eh, svētvietas eh, eh, baznīcas, mošejas un sinagogas ir ilgu laiku pastāvējuši mierīgi vien par blakus otrai Otomanu impērijā, visas reliģijas pastāvēja mierīgi vien blakus otrai, taču šodien mēs piedzīvojam tuvjos austrumos spriedzi. Diemžēl pēc Otomanu impērijas sabrukšanas daudz mošejas, sinagogas un citi reliģiski objekti ir Eiropā izpostīt nacionalisma dēļ. Turcijā esam apņēmīgi eh, sargāt eh, baznīcu un sinagogu svētvietas. Daudz tādas ir re, eh, atjaunots un atvērts atkal lūk. Dielūdzējiem. Dāmas un kungi, paldies par aicinājumu uz šodienas sanāksmi un es ar prieku iesaistīšos debatēs ar jums. Sirsnīgs paldies! Atliek tikai izteikt cerību, ja politiskā uh, gaisotne starp Eiropas Sanības starp un Turciju ir diezgan uh, negluda eh, vai, teiksim, sarežģīta, tad varbūt tomēr kultūras jomā mums izdosies veiksmīgāk sadarboties. Paldies par jūsu dalību šajā konferencē un jūsu prezentāciju. Tagad pēdējais diskusiju rauns. Mums ir vēl E, laiks līdz ceturksni pāri, e, centīšos iespējami vairāk debatētājiem dot vārdu, bet tad, diemžēl, nāksies debatas pārtraukt un sāksim ar Mariju Luīzu O'Donelu no īrijas senāta. Paldies, priekšsēdus kundze. Priekšsēdus kundze, jūs uzdevāt jautājumu par identitātes krīzi, kas esam, no kurienes nākam, kur vēlamies dot. Uh, Un ja paraugāmies uz mākslu, lai atbildētu šo jautājumu, e, nu tādu domu neesmu vēl dzirdējis. Ja jūs raugties uz kultūras saglabāšanu, izglītību, e, cieņu, um, um, valodu, tad. Um, mākslai, literatūrai, dzējai piemīt vislielākais spēks, kāds mums rīcībā ir kā politiskam spēkam. Uh, paraugoties uz īsto spēku, tas ir dziedināšanā, garā, veselībā, vērtībā, eh, piederības sajūtā un pat arī sērās, jo eh, ir jāvar arī pārdzīvot postījumus, un mums ir arī eh, jāuzdod jautājums Eh, kādēļ eh, māksla ir eh, tik ļoti nostumta malā un tā, tā nepievērš pie pienācīgu uzmanību, tehnoloģijas, zinātni un citas nozars. Nu, lūk, viss, ko mēs šodien pārspriedām, parādīja, ka kultūra ir visa pamatā un mums ir jāatgriežas pie šīs atziņas lieliskais poets, e, kāds lielisks e, dzēnieks ir sacījis. Vienmēr, kad es ieslēdzu televizoru, es redzu banķierus, viņi saņem milzu naudu un mēs viņiem maksājam par viņu smagajām kļūdām, kuras viņi ir pielaiduši. Mums ir vajadzīga tā pati vara, māksliniekiem, kultūras darbiniekiem, lai iestātos par savām vērtībām, jo tas ir mūsu garīgais, personīgais, emocionālais un mūsu e, intelektuālā ekonomika. Sirsnīgs paldies arī par šo ļoti kaismīgo debašu pienesumu, kuram mēs varam droši vien visi pilnīgi piekrist. Un tagad Anni Vasiljevska no Polijas Seima, kur viņa ir. Lūdzu. Viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze. Esmu Polijas parlamenta deputāte, kultūras un izglītības komisijas locekle. Es vēlējos uh, jums paust šeit dažas domas attiecībā uz kultūras mantojumu un izglītību kultūras mantojuma e, vietu saglabāt izglītības sistēmā ir svarīgi. Mēs vēlamies šīs zināšanas nodot jaunai paudzei, lai skolēni iegūtu interesi par kultūras mantojumu un e, lai viņos rosinātu izpratne par šiem jautājumiem. Ir svarīgi jau ļoti agrīnā vecumā sākt nodot šīs lietas jau pamatskolā šīm zināšanām ir jātiek nodotiem skolēniem, viņam, viņas ir attiecīgi jāsagato mācību programmas un ir bērni jāinteresē šajos jautājumos. Minēšu piemēru. Tas var notikt ar spēlēm. E, pilsētā e, tādiem kā dārguma meklējuma spēlēm, lai atklātu vēsturiskas ēkas. Uh, E, kur e, uzdevums tiktu dots iedomāties, kāda bija pilsēta simt gadu iepriekš. Tas var arī būt e, jauks pasākums ģimenēm, kā pavadīt brīvo laiku. Bērniem ir jāvērš uzmanība, bērnu uzmanību uz to, kas pastāv viņiem apkārt tajā vidē, kurā viņi dzīvo. Skola var dot tātad eh, būtisku pienesumu kultūras mantojuma sargāšanai un tālāk nodošanai. Tas būs pienesums eh, vietējai, nacionālajai un eiropeiskai identitātei. Mums jāatbalsta skolotāji un jāgādā arī par e, e, inovācijām izglītības sistēmā. Paldies! Un tagad mūsu parlamenta deputāte Džulija Vorda, viena minūte. Es tikai vēlējos pateikt, ka izglītība attiecas arī uz mums. Mums ir jāmācās, mums ir jābūt pietiekami pazemīgiem, lai saprastu, ka mūsu zināšanas ir ļoti mazas. Lai mēs saprastu, kurp rodas kultūra, un es patiesībā esmu vienīgā politiķe, Eiropas parlamentā, kura darbojas Eiropas muzeja asociācijā. Es eh, pavadīju Māstrihtā vienu dienu kultūras eh, mantojuma eh, konferences ietvaros. Jūs variet paskatīties šīs asociācijas mājas lapā, bet jūs kā politiķi varat paši doties uz jūsu tuvāko muzeju un tad paskatoties uz to, kā darbojas muzeji ar muzeja izaicinājumiem izdzīvot, arī tad jūs labāk varētu izprast nozars grūtības un arī nozars skaistumu. Paldies! Liels paldies! Sevastakis kungs no Grieķijas parlamenta lūdzu. E, στην πόλη μου, την Αθήνα, στην πατρίδα. Paldies! Manā valstī Grieķijā uz ikviena soļa mēs sastopamies ar kultūru, ikvieni remonta darbi, celtniecības darbi, ikviena izraksta būvbedre atklāja jaunu kultūras mantojumu, un tas, zināmā mērā, mūsdienas sasaist kopā ar pagātni. Un tomēr kājām ejot pa pilsētām, arī apmeklējot modernas vietas, mums ir jāsaprot, ka arī tas veido nākotni, kas tad ir mūsu kultūra. Un eh, šobrīd Eiropā ierodas daudz citu nāciju pārstāvi. Kā tas stiprina vai tieši otrādi atšķaida mūsu kultūras identitātes fundamentu. Un eh, šobrīd ļoti daudz iedzīvotāji sastopas ar bažām zaudēt savu identitāti. Kā mums eh, saglabāt pagātnes mantojumu, izmantojot modernās tehnoloģijas, jo tas mums ļaus aktīvāk iesaistīt jauniešus un um, paskatīties, caur modernajām tehnoloģijām uz mūsu nākotnes mantojumu, kas mūs visus veido. Lielas paldies, Bildes kundze! Merci, madame la présidente! paldies, prieksēdētājs kundze! Ceturtā eh, pasaules eh, kultūras eh, mantojuma iniciatīva ir apsveicama un arī manā vēlēšana iecirknī, kurā atrodas eh, Asīzes Franciska baznīca, kas netiek pietiekami pasargāta. Tas ir skandalozi. Kosovā ir reliģiski pieminekļi, kur ir ortodoksālās baznīcas eh, stūrakmeņi, bet eh, patreizējā Kosovas situācija uh, neļauj, sa, neļauj saglabāt šos kultūras mantojuma pieminekļus. To liecina arī pēdējā mēneša oktobra notikumi šajā valstī. Ko mēs varam sagaidīt no šādas valsts, kurā attieksme pret kultūras pieminekļiem ir tik zema? Liels paldies! Un pēdējais runātājs šajā kārtā ir vēlreiz Luigi Galo no Itālijas parlamenta. Un tad mums, diemžēl, jānoslēdz debats. Grācija, prezidente, e ringrācija, kas tā participant. Paldies, e, prieksēdētāja kungs. Es e, vēlētos pateikties visiem, kur aktīvi piedalījās šajās debatēs, bet man atvēlēto runāšanas minūti vēlētos izmantot pieminot izglītību. Uh, Izglītība ir ierakstīta Eiropas Savienības darbības līguma 161. pantā, tātad izglītība ir samērā zemu prioritātais. Tas nozīmē, ka Eiropai tomēr ir kopīgs pedagoģisks modelis jāveido un jāizpilda. Šajā pedagoģiskajā modelī mums ir jāieraksta Eiropas vēstura, bet eh, šodien, klausoties manus kolēģus, ir skaidri jāsaprot, kā mēs to vēlamies veidot. Mēs esam kultūrāli atšķirīgi, un tomēr mums ir kopīgs Eiropas kultūras fundaments, un to mums arī vajadzētu, ap to visam vajadzētu rotēt, vajadzētu izveidot dažādas kultūras eh, piedzīvojums un kultūras labums, ja vēlaties, no kā gūtu visi. Pasākumu, kurus īstenot, ir daudz pieņemot dažādas Eiropas likumus, pieņemot arī nacionālajos parlamentos likumus, vajag tomēr ņemt vērā e, kultūras aspektu. Šeit izskanēja arī skolotāju izglītošanas moments. Tas ir ļoti svarīgi. Struktūrāla izglītība ir svarīga. Sirsnīgs paldies arī par šo pēdējo, manuprāt, ļoti aizraujošo un daļai arī ļoti emocionālo diskusiju. Taču Tas jau nav slikti, ka mēs paužam kaislības saistībā ar šo jautājumu, un arī pārējiem pamana to, ka kultūra un izglītība nevienmēr e, to ir iespējams nogrūst malā. Un tagad mūsu konferences noslēgumā man ir liels prieks dot vārdu atbildīgajam Eiropas Savienības komisāram par uh, izglītību, sportu un kultūru Navračiča kungam un tagad labprāt došu vārdu jums. Un patiesībā vienlaiks ar to arī noslēgsim šodienas pasākumu. Lūdzu, vārds jums, Navračič kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie parlamenta deputāti, ļoti cienījamie dalību valstu parlamentārieši. Pēdējās eh, divas dienas, pēdējo pusotru dienu mēs esam diskutējuši par svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas kultūras mantojumu gada pasākumiem. Tas ir brīdis, kad mēs varam paraudzīties atpakaļ uz Eiropas kultūras mantojumu, paraudzīties uz to, kā Eiropas kultūra patiesībā ir bijusi visa centrā un diskutēt par to, kā saglabāt šo kultūru. Tas ir brīdis man personīgi lai pateiktos jums, ka esat atbalstījuši šo lielisko iniciatīvu. Vispirms, 17. Eh, gadā, kad eh, mēs mēģinājām ieskicēt eh, Eiropas kultūras mantojumu gadu pasākumu sarakstu, un tam bija nepieciešams atvēlēt budžetu, jūsu atbalsts bija tik ārkārtīgi entuziastisks, ka mums tas izdevās pietiekami viegli. Šogad jūs ikvienā dalību valstī esat veidojuši savu Eiropas kultūras mantojuma gada programmu. Un kas vēl svarīgāk, tie esat jūs, dalību valstu parlamentārieši, kas savos vēlēšanu apgabalos esat īstenojuši dažādus projektus. Kā jau šeit izskunēja, gandrīz 12 tūkstoši dažādos pasākumos šā gada ietvaros ir piedalījušies 6 miljoni eiropiešu Tas ir ļoti daudz. Kas mūs īpaši priecina ir tas, ka esam tapuši sadzirdēti jauniešu vidū. Jauniešiem ir iespēja izprast un iepazīt Eiropu, un Eiropas komisijas pilotu projekts, kas tika īstenots šovasar, ļāva 15 tūkstošiem jauniešu no visas Eiropas pa brīvu braukt dzelzceļos un iepazīt iepazīt Eiropu, iepazīt citas valstis, tikties ar jauniešiem citās valstīs, saprast, ko tad nozīmē būt Eiropietim. Un divi no šiem jauniešiem kļuva par īpašajiem Eiropas kultūras mantojuma gada sūtņiem. Viņi regulāri publicējās sociālajos mēdījos un diskutēja ar jauniešiem par kultūras mantojumu. Cita iniciatīva bija šī vēstures kartējums, ko esam īstenojuši kopā ar komisiju. Tas ir, intera tā ir interaktīva aplikācija, kurā visi eiropieši var viegli iegūt informāciju par um, Eiropas kultūru un Eiropas uh, kultūras mantojumu vietām. Šīs te kartes ļauj digitālā veidā apkopot informāciju par dažādiem Eiropas mākslas darbiem, un mēs runājam par 15 miljoniem dažādu vienību, kuru veidošanā, šīs datubāzes veidošanā ir piedalījušās apmēram 3000 dažādas mākslas un kultūras iestādes Eiropā. Tie ir skaitļi, tā ir statistika, un tomēr ar skaitļiem stāv iedzīvotāju kopība to cilvēku kopīgi, kuri izprot Eiropas kultūras mantojumu. Un pat no vismazākās, mazākā ciemata ielas līdz vislielākajai pilsētai cilvēki izprot to, ka mums ir kopīga Eiropas telpa, kur ir veidojas kultūras mantojums. Uh, Viena no šīm iniciatīvām bija baznīcas zvanu zvanīšana. 21. septembrī baznīcas eh, zvanu torņos un mēriju zvanu torņos tika iezvanīta Eiropa. Iezvanīt tādā veidā, ka neskatoties uz to, ka runājam dažādās valodās, zvanu skaņas nozīmē cerību, nozīmē mieru, nozīmē kopību. Tas ir ļoti svarīgi. Un piedzīvotais dažādos līmeņos cilvēkiem stā, ļauj izprast savu vietējo, nacionālo un arī Eiropas identitāti. Tāpēc eh, mēs saprotam, ka mūsu identitāti veido dažādi slāņi. Es ticu un ticu, ka arī jūs ticāt tam, ka mūsu Eiropas stāsts ļauj mums visiem ar dažādu vēsturisko un kultūras pieredzi dzīvot kopā un dzīvot laimīgi. Īpaši šodien, ņemot vērā spriedzi Eiropas Savienībā, mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai šo gadu izmantotu kopīguma veidošanai, lai uzsvērtu vairāk to, kas mūs vieno un nevis šķir. Uh, un es esmu pārliecināts, ka mēs esam vienoti. Iniciatīvu un īstenoto šā gada laikā ir bijis ārkārtīgi daudz dažādās eh, dalību valstīs, deviņās sadarbības valstīs ārpus Eiropas Savienības robežām projektu īstenots ir tapis daudz. Paldies arī Eiropas parlamentam par atbalstu. Piemēram, Eiropas parlaments eh, ar 800 tūkstošiem eiro ir atbalstījis pilotu projektu, kas ir domāts uh, piecās Eiropas Savienības dalību valstīs apzināt un izpētīt eh, ebreju kapsētu vēsturi un patreizējo situāciju. Mēs eh, arī vēlamies, lai ebreju kopienas nozīme Eiropas vēsturē tiktu vairāk ieskicēta. Kāpēc tik ļoti svarīgi runāt par Eiropas kopīgumu šobrīd? Man personīgi Tas stāst arī par to, ka ir jāsaglabā vēsturiskās liecības, jo mūsu vēsture mūs vadīs mūsu nākotnē un arī ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Tāpēc, eh, sagatavojot Eiropas parlamenta jaunos biznesa modeļus, eh, veidojot privātus muzejus Eiropā, 40% no visiem muzejiem Eiropā ir privāti, un šie muzeji, tā saucamās muzeja mājas, ir ļoti būtisks veids, kā nākamās paudzes var iepazīt iepriekšējo paudžu dzīvi. Dāmas un kungi! Eiropas kultūras mantojuma gads pēc pāris nedēļām noslēgsies. Un tomēr es vēlētos komisijas vārdā garantēt to, ka kultūras mantojums politiskajā darba kārtībā būs eh, augstās līnijās. Lai to panāktu, ir jāsaprot, ka kultūra un kultūras daudzveidība ir milzīgs spēks. Tas ļauj mums Eiropai būt spēcīgākai arī ekonomiski. Tas ļauj mums veido labākas saiknes ar mūsu sadarbības partneriem visā pasaulē. Mēs esam sagatavojuši kultūras mantojuma rīcības plānu, kurš tiks prezentēts 7. decembrī Vīnē oficiālajā Eiropas kultūras mantojuma gada noslēguma ceremonijā. Mēs uzskatām, ka šīs vadlīnijas būs nākotnes stūrakmens turpmākajam darbam pie Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanas. Eiropas komisija saskaņā ar jau iepriekš iezīmētajām vadlīnijām ir īstenojuši šā gada laikā vairākus tematus. Piemēram, mēs esam uzsvaru likuši arī uz jauniešu izglītību, uz jauniešu iesaistīšanu eh, dažādos kultūras pasākumos un uzsveruši to, cik būtiski ir izskaust eh, negodīgu tirgošanos ar kultūras mantojumu vērtībām. Uh, Arī Eiropas pilsētas un reģioni ir iesaistījušies tīklojumā, lai īstenot paši savas divpusējās attiecībās dzimušas projektus kultūras jomā. Tam visam tomēr ir nepieciešams finansējums, tāpēc Eiropas komisija ir gatava atvēlēt par 1,58 miljoniem lielāku finansējumu šādu saikņu stiprināšanai nākamajā daudzgadu finanšu schēmā. Jā, šis darbs ir izaicinājumu pilns, un tomēr tas sniedz arī lielu gandarījumu. Mēs uzskatām, ka ar kultūras vērtībām mēs varam radīt iekļaujošāku Eiropu, un es zinu, ka ar jūsu atbalstu mums tas arī izdosies. Paldies, paldies vēlreiz par jūsu ieguldījumu un es esmu pārliecināts, ka 7. decembrī Vīnē daudz no jums piedalīsies noslēguma ceremonijā. Jā, vielen herzlich. Sirsnīgs paldies, komisāra kungs. Varu tikai pievienoties jūsu teiktajām un vēlos vienlaiks izmantot iespēju vēlreiz jums visiem sirsnīgi pateikties. Paldies, ka tik aktīvi piedalījāties šajā pusotras divu dienu konferencē Eiropas parlamentā. Paldies par to, ka sniedzat ieguldījumu lai Eiropas kultūras gads turpinātos arī pēc 2018. gada. Es domāju, ka tas būtu vislielākais sasniegums šai tik ļoti nozīmīgai Eiropas kultūras iniciatīvai Eiropas līmenī, ja mēs spētu šim projektam panākt ilgspējību. Ņemot to visu vērā un bez liekas eh, vārdiem vēlos noslēgt šo sanāksmi, vēlos sirsnīgi pateikties visiem mūsu dalībniekiem. Vēlos aicināt gan mūsu Eiropas parlamentu, gan Nacionālo parlamentu pārstāvis uz Jan kafejnīcu vienu stāvu zemāk, kur iespējams varēsim vēl padziļinātāk runāt par dažiem jautājumiem. Sirsnīgs paldies, ka šodien bijāt šeit. Priekšsēdētāji pateicis arī tūkiem, kas mums vienmēr ir palīdzējuši Tādēļ liels paldies par šo darbu, un noslēgumā vēlos jums informēt par to, ka pie izējas zālē ir pieejams informatīvs materiāls par pētījumiem, brošūras, bet tagad tiešām pēdējais teikums. Mums ir paredzēts arī uzņemt ģimenes fotogrāfiju ar visiem dalībniekiem šeit priekšā. Tādēļ sākumā vēlos aicināt jūs visus sanākt šeit kopā priekšā, nofotografēties. Lielas paldies visiem komitejas locekļiem un tiksimies atkal pēcpusdienā!